Ok, dear colleagues. Gādātie kolēģi, sāksim, izskatīsim devīto darba kārtības punktu. Startautisko grāmatu vedības standārtu izvērtējums uh, un tā tālāk. Šis uh, šā ziņojuma nosaukums ir ļoti, ļoti garš. Tas ir savu veida rekords Tādēļ nelasīšu visu pilno nosaukumu un tūlīt dodu vārdu mūsu referentam. Teodoram Dimitrijam Stolojanam. Paldies priekšsēdētāji. Investīcijas Uh, uzņēmumos un uh, publiskajā sektorā ir galvenais virzītājs spēks ekonomikas izaugsmei un uh, starptautiskie grāmatvedības standarti ir svarīgi, lai nodrošinātu finanšu informācijas kvalitāti. Eiropas Savienībā šie standarti tiek izmantot kopš 2005. gada, un šobrīd tos izmanto 116 valsts visā pasaulē. Šie standarti ir svarīgi veiksmīgai kapitāla tirgus darbībai, un šie standarti nodrošina labumu sabiedrībai. Tādēļ šo standārtu noteikšanai jābūt atklātai, neatkarīgai un jābūt pakļautai sabiedrības kontrolei. Ir jautājums, kā šie standārti ietekmē banku sektoru. Tas šis jautājums ir iekļauts G20 darba kārtībā un Eiropas parlamenta darba kārtībā. Arī Eiropas parlamentā ir izveidota pastāvīga darba grupa par šiem jautājumiem, eh, kas nodarbojas ar eh, Eh, tādiem jautājumiem kā SFPS eh, kvalitāte un eh, ziņojums par SFPS un Eh, Efraga ziņojums eh, ir zem mana vārda, bet man ir jāatzīst, ka tieši darba grupa ir devusi lielu ieguldījumu šai sakarā, un man ir viņiem jāpateic paldies par atbalstu uh, gatavojot šo ziņojumu. Ko mēs vēlamies sasniegt ar šo ziņojumu? ziņojumu. Mēs uh, vēlamies, lai uh, tiktu ņemt vērā uh, tās kādu labumu dod šie standarti un saskaņā ar mēžtata ziņojumu nedrīkst, ir jānovērš, ka šie standarti varētu kāvēt Eiropas Savienības ekonomikas attīstību. Ir jāievieš uh, Uh, prudenciālie principi un jānodrošina plašs atbalsts šiem principiem saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. EFRAG uh, ir jānodrošina uh, primārā loma, analizējot visus jaunu piedāvātos standartus, to atbildību. Um, ICB un EFRAG ir tiešām uh, nopietni tagad sākuši domāt par ietekmes novērtējumu īstenošanu. Mēs vēlamies, lai Eiropas parlaments būtu iekļauts jau standartu, grāmatvedības standartu izstrādes uh, sākuma posmā uh, IASB uh, un uh, IFRS standarts ir EFRAG dialogs ir jāturpina. IFRS fonda valdei ir jādomā arī par iekšējās organizācijas jautājumiem un par Uh, sabiedrības labuma kritēriju izvērtēšanu. Tāpat jāpadomā par uh, pastāvīgu iemaksu noteikšanu šīs, uh, šī fonda locekļiem. EFRAG ir veikusi lielāko daļu mēžta ziņojumā ieteikto reformu, tādēļ uh, komisijai būtu jāierosina pagarināt programmu EFRAG laika posmām no 2017. līdz 2020. gadam, kad mēs apstiprinājām programmu parlamentā. Finansējums tika piešķirs tikai 2015. un 2016. gadam. Tagad par IFRS uh, ir. Uh, iesniegt pozitīvs atzinums, un mēs tagad sagaidām no komisijas deleģēto aktu, kas tiks nosūtīts padomēju un parlamentam. Mēs sagaidām pozitīvu publisku paziņojumu no ECB puses, no visām Eiropas uzraudzības iestādēm attiecībā uz IFRS 9. IFRS 16 ir uz uzsākts par līzingu, tātad šī apstriešana un IFRS 4 par uh, apdrošināšanu arī ir um, um, sākts apspriest un vēl ir jādomā par uh, kompromisu attiecībā uz konglomerātiem. Paldies par uzmanību. Paldies referentam. Tagad uzklausīsim uh, politisko grupu ēnas. Pērese vārdā Nēna. Paldies priekšādātāji. Diemžēl Provanšs nevarēja ierasties. Nu, un jūs jau norādījāt, ka viņi ir ēna referents no mūsu grupas. Viņi, protams, atvainojas. Un gribētu pateikties referentam par uh, ziņojumu projektu. Viņi uzskata, ka tiek atspoguļot vairāki punkti, kas ir izskanējuši no ekonu biedru puses attiecībā uz IFRS ietver darba grupu, kas noturēja nu, produktīvu viedokļu apmaiņu ar komisijas pārstāvjiem, nozars pārstāvjiem un EFRAG. Nu, un tāpat arī 1. decembrī notika uzklausīšana par IFRS 9. Ir ļoti daudz pozitīvu aspektu, viņu īpaši pozitīvi vērtē pieeju attiecībā uz kritērijiem finanšu stabilitātei un ekonomiskai attīstībai, ka tie ir nopietni jāņem vērā izcinošanas procesa gaitā. Šie kritēriji ir Eiropas Savienības pievienotās vērtības degpunktā, ja runājam par grāmatvedības standartiem. Nu, tieši tāpēc ir jāiz, jāizstrādā praktiski veidi, kā tos īstenot. Tāpat viņi atzīst arī, ka ievērojams progress ir ticis panākts attiecībā uz IFRK reformu, un tagad iespējami ātrāk ir jāīsteno tas, par ko ir panākta vienošanās. Pirms tiek ierosināts pagarināt savienības programmu EFRAG līdz no 17. līdz 20. gadam. Nu, un, visbeidzot, viņi arī piekrīt uh, paustajām bāžām, uh, kāds parlamentam ir par jaunā prezidenta iecelšanu EFRAG rekrutēšanas procedūra ir bijusi gan lēna, un uh, viņi ir nobežījusies par to, ka tas varētu kaitēt EFRAGA sniegtu, sniegtajām konsultācijām, to kvalitātei. Ir pāris jomas, ko viņi gribētu ierosināt, uh, uzlabot ziņojumā, un viena no tām ir sekojoša. Ir uh, pamatot jautājumu attiecībā uz IF IFRS pārvaldību, kā arī sabiedrības interešu uzraudzības padomas neatkarību. Iepriekšējā pieredze liecina, ka caurskatāmība un daudzveidīgums, ja runājam par finansējumu un profiliem, ir ļoti būtiski elementi, jo īpaši jau lai izvairītos no iespējamā interešu konflikta. Nu, un, uh, lai gan, ja pareiz minēt tikai vienā apsvērumā, uh, tiek uh, runāts par to, ka, diemžēl, ziņojumā nav punkta, kur būtu runāts par um, šiem te jaunajām normām, finanšu instrumentiem. Tāpēc viņi gribētu izcelt to, cik nozīmīgi ir, lai IFRS 9 kalpotu ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijai, kas Eiropas Savienībai tik ļoti nepieciešama. Un, visbeidzot, viņi gribētu uzsākt izcelt, ka grāmatvedības standartos būtu rūpīgi jāņem vērā jautājumi, kas ir saistīti ar aplikšanu ar nodokļiem, jo tā skaitā iespējamā izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Jo īpaši jau ņemot vērā pašreizējo kontekstu. Un priekšādētāji, ja drīkst, tad komentārs no manas puses. Uh, es no visas sirds atbalstītu to, ka ir nepieciešama lielāka konverģence finanšu pārskatos, ja mēs gribam, lai arī investori saprastu labāk, kāda kāds tad ir uzņēmuma finansiālais stāvoklis, nu tam ir nepieciešams izmantot vienotus formulējumus, vienotus apzīmējumus, un tas ir svarīgi gan CMU kontekstā, gan arī uh, citur. Es domāju, ka lielāka konverģence finanšu pārskatos palīdzēs arī samazināt izmaksas. Paldies! Thank you. Now for the ECR. Paldies. Uh, Keis Vimbers, e kā ir? Paldies, priekšādātāji. Un paldies referentam un ān referentiem par līdz šim paveikto pie šī dosjē. Man Saida Kāmala vārdā, kurš ir ān referents no EKR grupas, ir šodien jāuzstājas, viņš diemžēl nevarēja ierasties. Uh, sākumā viņš vēlētos apsveikt referentu ar ļoti līdzsvarotu ziņojumu un ļoti atzinīgi vērtē to, ka šis temats gūsta lielāku uzmanību. Pašreizajā sasaukuma laikā finanšu krīze ir skaidri parādījusi, ka reformas pašreizējos standartos ir eh, ļoti steidzami nepieciešams. Un ir ļoti labi, ka šodien mēs jau runājam par daudz uzlabotāku sistēmu, tomēr vien vēl ar vien ir jautājumi. Apvienotajā karalistē pagājušajā gadā veiktā aptauja pārskats eh, tikai liecina par to. Ir skaidrs, ka ir problēmas ne tikai ar eh, auditu vai revīzijas kvalitāti, bet eh, nereti attiecīgās iestādes ir nolēmušas šaubīgs jautājums neizskatīt tālāk. Tāpēc viņš eh, cer, ka IAS 39 loma arī tiks apskatīta, lai saprastu labāku situāciju. Gan banķieri, gan lobbyisti, gan arī pat šajā zālē esošie deputāti nevienmēr nespēja vienoties par to, kāda tad ir, starpā, kāda tad ir finanšu pārskatu funkcija uzņēmumos. Un tieši tāpēc Kamela kungs šajā ziņojumā gribētu redzēt vairāk kaut ko par to, ko tad faktiski starptautisko grāmatvedību standārtu uh, Eh, nosaka un kā tas viss sasaucas ar attiecīgajiem tiesību aktiem. Ir skaidrs, ka IFRS nebūtu jābūt pretrunā taisnīgumu un atklātības principiem. Nu, un, ja saprotu, ka ir finanšu pārskats standarts tam neatbilst, tad tos nedrīkst apstiprināt. Grāmatvedības direktīvā ir skaidri norādīts, ka šis te atklātības un taisnīguma princips ir jāievēro visos uzņēmumu pārskatos un tad piesardzīga izvērtēšana ir ļoti būtisks elements. Nekādus ciparus nedrīkst novērtēt par zemu vai par augstu, jo šie cipari nerad tiek izmantoti ne to aktīvu izvērtēšanā. Nu, un tieši tāpēc arī ir ļoti būtiski, lai uzņēmums teiktie skaitļi būtu korekti un pareizi. Ja tie tiek norādīti nepareizi, tad tā rezultātā iespējams, ka dividends tiek izmaksāts no kapitāla un tas nav pareizi. Uh, Kavalkungs uzskata, ka šajā ziņojumā būtu nepieciešams detalizētāks apraksts tam, ko tad nozīmē šāds te godīguma, atklātīguma princips pārskatos. Nu, un ziņojuma beigās tiek runāts par turpmāko IFRS izvērtējumu, tā skaitā IFRS 4 un jaunais ietvars drošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, jau mūsu komitejā ir izskanējušas bažas par tiesību aktu aizkavēšanos saistībā arī ar banku konglomerātu situāciju, tāpēc mēs atcinīgi novērtētu padziļinātas diskusijas par šo ziņojumu. Paldies! I guess from Alde. Jāsaka, kungs no Alde, lūdzu. Paldies, jā, jūs pareizi minējāt. Koravārdā es gribētu teikt paldies referentam par uh, labi paveikto darbu. Kopumā mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu globāli grāmatvedības standarti, kas ir salīdzināmi un vienoti, un kas vairo caurskatāmību. Globāli piemērojams starptautisko grāmatvedības standartu kopums ir svarīgs tirsniecībai, konkurencei un investīciju barjeru mazināšanai, jo īpaši kora atbalsta uh, Stolajāna kunga teikto par to, cik svarīga ir atbilstoši ietekmes izvērtēšana, izvairoties no ne, nevajadzīgas sarežģītības un uzturot struktūrālu dialogu starp ISB un citām iestādēm. Finanšu pārskatu pieaugoša sarežģītība ir fakts, Bet mums būtu jācenšas panākt pareizo līdzsvaru starp uh, pietiekamu detalizētību un atbilstošu vienkāršotību. Pārskatiem ir jābūt tādiem, kas atspoguļo ekonomisko realitāti kvalitatīvi, kuru gaida par nepacietību turpmāko nedēļu diskusijas, un, protams, sadarbosimies ar Stolajanu un arī Jānu referentiem. Paldies! Priekšsēdētāji! Fabio Damasī, Gulē! First of all, uh, Pirmkārt jau paldies referentam par ziņojumu projektu. Man ir trīs komentāri šobrīd sakāmi. Pirmkārt, ASB un EFREK ir um, privātas iestādes, uh, tomēr tām ir jānosaka standārti, kas skar publiskas intereses. Runa ir par sabiedriskiem produktiem, un um, krīze jau parādīja, ka izvērtēšanas metodas ir svarīgas, ne tikai runājam par finanšu stabilitāti, bet arī par tīru makroekonomisko ietekmi. Tāpēc mēs gribētu stiprināt citu interešu grupu ietekmi uz grāmatvedības un finanšu pārskatu standartiem, lai izvairītos no iespējamā interešu konflikta Un mēs gribētu, lai ilgtermiņā šādas iestādes tiktu pārveidotas par publiskām struktūrām. Nu, tam, protams, būtu nepieciešams zināms izmaiņas kā apsvērumā. Runājot par eh, sarežģītību un piekto pantu, mēs piekrītam, ka ir nepieciešams skaidrāki, labāk saprotami grāmatvedības standarti, bet eh, bažas tā pašā laikā rada arī finanšu stabilitāte. Mēs eh, Uzskatām, ka šobrīd eh, standarti ir sarežģītāki, bet eh, nav risināts jautājums, piemēram, par eh, zaudējumu atzīšanu un tā sauktais klif efekts. Pirmoreiz par to dzirdējām 2015. gada decembrī uzklausīšanā. Nu, un visbeidzot jāsaka, ka esam skeptiski noskaņot attiecībā uz lēmcerības standartiem eh, MVU, kā tas ir noteikts 8. pantā. Tie gan varētu būt noderīgi tādā ļoti globalizētā pasaulē, bet ir eh, jāuzmanās no iespējamās kaitīgās ietekmes. Ir svarīgi arī atbilstoši atspoguļot MVU intereses, ja kādos standartos, kas tiem tiktu izstrādāti. Nu, un ir nepieciešams nodrošināt arī attiecīgo struktūru pārstāvību. Paldies! Paldies, Zvens Gīguls! Thank you. Uh... Paldies, Palajan kungs, par um, sagatavoto ziņojumu. Un tik tiešām jāatzīst, ka debatēs izskanējām. Um, Daudz atzinīgi vārdi es gribētu norādīt tagad uz dažiem punktiem, jau kas izskanēja un izteikt dažas piebildes. Pirmkārt, Ir skaidrs, ka globalizācija un globālie kapitāla tirgi varētu būt labumu, kā to norādīja Nīna Gila, no e, vienotākiem un salīdzināmākiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka ja notiekumi tiek. E, noteikti starptautiskam līmenim, tad tiem ir jāatbilst principiem, kurus mēs nobalsojam gulāras ziņojas ietvaros - demokrātiskā leģitimitāte, caurskatāmība, integritāte un eh, pārskata atbildība. Neraugoties uz pirmajām kustībām balstītām uz maistatieteikumiem, ja neatbilst visiem šiem kritērijiem. Stolojan kungs savā ziņojumā arī atsaucās uz vairākām problēmām. Un, manuprāt, mums pilnībā ir jāpiemēro tie standarti, pa kuriem mēs nobalsojam ekon e, gulārs ziņojums ietvaros, gan ECA, gan TOIB un IFRS sakarā, lai Eh, panāktu to, ka tie pilnībā ņem vērā demokrātisko leģitimitāti, caurskatāmību, pārskata atbildību un godīgumu. Domāju, ka vajadzētu stiprināt eh, ietekmes izvērtījumu zonu, ieskaitot visus apstiprinājumu kritērijus, kas nozīmē arī to, ka mums ir vajadzīga uh, E, kapacitāti, piemēram, makroekonomiskai analīzē šajā sakarā. Bez tam svarīgi ir Eiropai runāt vienā balsī attiecībā uz standartu noteikšanas procesiem. Šobrīd problēma ir tā, ka uzraudzības padoma, kas ir iecelta nevar vienoties, vai tā vēlas būt uzraudības, uzraudzības padome vai nē, un tāda padome, kas nevar vienoties, vai tā var pieņemt būtiskus lēmumus, kas attiec ne tikai uz uh, valsts interesēm, bet arī šeit ir runa par to, vai uzraudzības padome būtu institūcijas sargātāja. To var panākt tikai caur konsensu. Šobrīd kustības šeit nekādas nav un iespēja kontrolē pati sevi, uzraudzības padoma ir vāja, un tas ir apšaubām, tā skaitā no Eiropas perspektīvas, jo mēs esam ieguldījuši daudz līdzekļu tajā. Tāpēc, manuprāt, pilnīgi noteikti uzraudzības padomas loma ir jāpaskaidro tā sniedz e, vadlīnijas, un ja tā nevar tikt reformēta, tad rodas jautājumi par leģitimitāti. Maistāt ieteikumu par uh, publisko labumu. Un arī ņemot vērā vajadzību stiprināt finanšu stabilitāti, tas viss ir jāņem vērā arī apstiprināšanas procesā un ziņojuma projektā tas ir norādīts, tāpat ir svarīgi, lai šie jautājumi tiktu pilnībā integrēti tajā, kā ISB veido savus standārtus. Turklāt, būtiski ir pārskatīt esošo standartu saskaņā ar šiem kritērijiem, jo kritērija nomaiņa ir viena lieta, bet loģiskās sekas ir tās, ka dažādiem standartiem šie kritēriji jāpiemērot. Runājot par finanšu stabilitāti, tā galvenā olekts bija mums, kad e, savā laikā Delaros ieziņojums. Šajā ziņojumā lielāko daļu ieteikumu mums izdevās ņemt vērā, bet Delaros ieziņojumā bija daudz ieteikumu par uh, e, uzskaitas standartiem un prociklis trocikliskumu briesmām. Tāpēc ļoti svarīgi šajā pirmajā ziņojumā ir pieņemt zināšanai Dilaros Jēra ziņojumu un arī sekot tam, cik tālu šie teikumi ir izpildīti. Tālāk runājot par standartiem un to būtību. Tie būtu apšaubāmi ap, vai nepareizi attiecināt tos uz MBU un NVO. To var darīt tikai tad, ja standārti ir pareizi un tie nedrīkstētu tikt izmantot vairāk nekā to paredzētā ietekme. Paldies, EVDD grupas vārdā nevienu neredzu. Un tagad Barbara Kapela no NF grupas. Paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlējos pateikties referentam par ļoti uh, Eh, līdzsvaroto ziņojumu un arī uh, par eh, to, ka finanšu pārskati kļūst ar vien svarīgāki un ka tādēļ ir svarīgi nodrošināt, lai būtu uh, caurskatāmi standarti un šis darbs ir nodots pareizās rokās. Ir svarīgi arī um, rosināt investīcijas, un tādēļ ir apsveicams, ka IFRS uh, tiek uh, uh pārņemta Eiropas likuma došanā, un um, ESMAS loma arī ir uh, ļoti liela šai kontekstā. Tāpat ļoti svarīgi ir, kā norādīja uh, referents, ka ņemot vērā, ka šie standārti kļūst arvien sarežģītāk, ir jādomā par samērīgumu principu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. IFRS uh, iekļaušana Eiropas saimnības tiesību normās ir pirmkārt Eiropas uzņēmēju uh, interesēs, lai uh, būtu iespējams nodrošināt salīdzināmu uh, pieju. Tāpat uh, ir svarīgs arī parlamenta IFRS komandas ieguldījums, un tāpat ir jānodrošina arī līdzvērtība ar ASV Eh, standartiem un ir jāpanāk standartu eh, vienāda piemērošana visā pasaulē. Paldies! Thank you! Paldies! Neredzu nevienu pieteikumu brīvā mikrofona procedūrai, un līdz ar to mēs varam atkal dot vārdu. referentam Stolojanam. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Pirmkārt, es vēlos pateikties visiem eh, referentiem, kuri ir nākuši klajā ar nozīmīgiem komentāriem, ieteikumiem. Es atsaukšos uz dažiem no tiem, un, protams, es um, Gaidu arī grozījumus un esmu atvērts sadarbībai ar ēdreferentiem un visiem šajā jautājumā ieinteresētajiem deputātiem. Runājot par um, Ervanšu Berēsu, var pilnībā piekrīst saiknēs starp IFRS un ilgtermiņu finansējumu. Tas ir nozīmīgs jautājums. IFRS deviņi loma un turpmākās. Mums būs jāsagaida jaunas ziņojums par er, e, pro, progresa ziņojums. E, mums tāds ir ieplānots, un ja mēs efrakam Eh, ar novēlēšanos pasakām, ka mēs kavēsim jau finansējumu uh, nākošajam periodam, tad tas liktu efrakam sacīt darbiniekiem, ka nav iespēja turpmāk strādāt, jo finansējums nav drošs. Tāpēc mums šis jautājums ir jāapspriež gan ar komisiju, gan ar eifrāku. Kāda veida informāciju mūsu kolēģi vēlas papildus saņemt progreziņojumam, kurš jau ir attiecībā uz maistata? Eh, ziņojumi visādi citādi, es uzskatu, ka komentāri ir ļoti nozīmīgi Runājot par kolēģiem par, no ECR Kamalkunga ieteikumiem, viņš ir ēnu referents, es pilnībā varu piekrist lielākajai daļai. Man ir iebildes. Skatīt FRS eh, e 9 lomu krīzes laikā. Par šo jautājumu ir daudz pētījumu, tie ir akadēmiski un profesionāli un citi, un šķiet, ka šobrīd slēdziens ir tāds, kā IFRS 9 ietekme nebija tik liela, bet šeit. Šeit ir pietiekami daudz norāžu ziņojumos. Esmu pateicīgs Aldis referentiem un citiem kolēģiem, kuri norādīja, ka jāizvairās no interešu konflikta, ka ir jādomā par IFRS struktūru pārvaldīšanu. Zaļie, Gigold kungs, kurš ir ēnu referents un arī darba grupas loceklis. We will, uh... Mēs Atkal izrunāsim viņa komentārus attiecībā uz pārvaldību, tīpaši uzraudzības padomu, un pilnībā viņam piekrīt, ka varbūt uzraudzības padome ir jābūt arī ar sargātāju lomu, bet mums ir jāredz, kā tas saskan ar RCB neatkarības eh, principu. Mums šis jautājums ir jāapspriež kopā ar kolēģiem. Un tagad FRS, di, IFRS darbība tiek pārskatīta katrus piecus gadus. Un tagad priekšsēdētājs arī lūdz man uzstāšanos beigt. Protams, mēs ņemsim de, vērā Delaros ģērziņojumu. Paldies! par sadarbību. Paldies referentam. Paldies senreferentiem. Termiņi ir sekojoši. Grozījumi. 1. marts 12. Grozījums skatīsim 22. martā. Balsojums ekonām 25. vai 6. aprīlī un plenāra sēdē jūnijām. Un tagad mēs varam pāriet pie balsošanas. Pirmais balsojums par ejo paisļo direktoru, bet pirms tam mēs veiksim pārbaudi. Ček, I need sekretariāts. Man ir nepieciešams sekretariāts, pārbaudām. Thank you. Open the vote. So, close the time and open the vote, please. Pārbaudām balsošanu. Pārbaudas balsojums. Sākam balsot. Pirmais balsojums ir aizklāts. Beidzam balsot. Paldies. Un tagad eh, testa balsējums pabeigts, un tagad liekam uz balsojumu priekšlikumu apstiprināt. Pēc slēgtās eh, viedokļa apmaiņas Fausto Parente par Ejopa direktorus pieciem gadiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 47 par 1 pret 8 atturas. Apsveicam Fausto Parentē. Tagad Mēs pāriem pie Ferbera trim ziņojumiem, atzinumiem. Pirmais ir Eiropas banka iestāde, pirmais paragrāfs par pret apturas pieņemts, pirmais grozījums par pret atturas noraidīts,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 klāt par pret atturas pieņemts. Septītais, nē, tas atkrīt, astotais par pret atturas noraidīts, sākotnējais teksts, bet tas jau ir viss paragrāfs, saka priekšsēdētājs. Devītais grozījums par pret pret atturas pieņemts, desmitais par, pret atturas noraidīts, ceturtais paragrāfs par pret pieņemts, vienpadsmitais grozījums par pret atturas pieņemts, divpadsmitais par pret atturas pieņemts, trīspadsmitais atkrīt, sākotnējais teksts nav vajadzīgs, tālāk 17. ir izņemts, 18. par, pret atturas pieņemts, 19. par, pret atturas noraidīts, 20. par, pret atturas pieņemts, 22. par, pret atturas pieņemts,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 pret pārbaudām 29. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. par pret atturas noraidīts, 31. par pret atturas pieņemts, grozītais teksts Sākam balsot par. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 43 par 3 pret 9 atturās pieņemts. Apsveicam referentu. Nākošais balsojums Ejopā. Pirmais paragrāfs par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas pieņemts, ceturtais par pret atturas pieņemts, piektais ar motisko grozījumu par pret atturas pieņemts, sastais par pret atturas noraidīts, 7, 8 par pret atturas pieņemts, 9 eh, par pret atturas noraidīts. Ceturtais paragrāfs par pret atturas pieņemts, desmitais par pret atturas pieņemts, vienpadsmitais par pret atturas pieņemts,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 noraidīts 24. par pret atturas, pieņemts 26. par pret atturas, pieņemts 28. par pret atturas, pieņemts 29. par pret atturas, noraidīts 30. par pret atturas. Izskatās, ka pieņemts un liekam uz balsojumu tekstu ar grozījumiem kopumā sākam balsot. Beidzam balsot. 44 par 3 pret 10 atturējās un Nākošais balsojums atzinu projekts par esmu. Pirmais paragrāfs par pretaturas pieņemts, pirmais grozījums par pretaturas pieņemts, otrais par pretaturas pieņemts, trešais par pretaturas pieņemts, ceturtais par pretaturas eh, pieņemts, piektais sarmotisko grozījumu par pretaturas pieņemts, sestais par pretaturas noraidīts, septītais Astotais par pret atturas. Pieņemts devītais par pret atturas. Noraidīts. Ceturtais paragrāfs par pret atturas. Pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas. Pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas. Pieņemts. Septiņpadsmitais par pret atturas. Pieņemts. Četrpadsmitais par pret 18. atvainojiet, saka priekšsēdētājs, par pretapturas noraidīts. 19. par pretapturas pieņemts, 21. par pretapturas pieņemts, 30. par pretapturas pieņemts, 23. par pretapturas noraidīts, 24. par pretapturas pieņemts, 25 27. par pret atturas pieņemts, 28. par pret atturas noraidīts, 29. par pret atturas pieņemts. Un tagad eh, teksts ar grozījumiem, sākam balsot. Beidzam balsot. Apsveicam referentu par paveikto darbu. Now I wanted to do it. <laughs> And now we can move to point 14. Un tagad pārējie pie darba kārtības 14. punktā. Eiropas noguldījuma apdrošināšanas schēma. We go by simplified procedure on that, no? Šeit ir vienkāršotā procedūra. <laughs> We are already here. Let's go now. Okay, so uh, it is the first exchange. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa par Jūs zināt, komisija ir ierosinājusi regulu par Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmu un vārds Esterai Delangei, kas ir referente. Paldies priekšsēdētāji. Šodien mums notiek pirmā viedokļa apmaiņa par tēmātu, ko esam daudzkārt jau pieminējuši, pirms vēl bija sagatavot šāds priekšlikums, kolēģi būtu, daži būtu vēlējušies šo jautājumu, šo priekšlikumu saņemt jau ātrāk, citi nevēlētos to saņemt vispār nemaz, un arī šeit ir uh, domstarpības gan uh, starp dažādām politiskām grupām, gan arī vienas grupas ietvaros Man kā referentē jāsagatavo tāds priekšlikums, kas būtu visiem pieņemams, bet es pirmkārt vēlos uzklausīt jūsu viedokli. Uh, Eiropas Banku Savienība balstās uz trim pīlāriem - tātad noguldījuma garantija, uzraudzība un tā tālāk. Šī struktūra šķiet visnotaļ loģiska ja būtu jāsāk viss no nulles, tad uh, katrā gadījumā tiktu veidota šāda banka savienība ar trim pīlāriem. Bet mēs nevaram šo jautājumu izskatīt tā tīri akadēmiski. Viss jāskata kontekstā un šobrīd pastāv uzticības trūkums starp dalību valstīm. Tāpat uh, ir arī zināmi jautājumi par pašreizējo Eiropas uh, Banku Savienības satvaru un par uh, e, tādos mobile-in principu. Tas uh, bija svarīgs jautājums iepriekšējā sasaukumā runājot par morālo risku. Uh, Un jautājums, vai pašreizējais uh, satvers ir pietiekami stabils, lai varētu virzīties uz priekšu. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai. Kādēļ uh, komisija, kura vienmēr apgalvo, ka tā negatavo priekšlikumus bez ietekmes novērtējuma, un šobrīd ir tieši tāds gadījums, ka ietekmes novērtējums nav veikts. Eh, savukārt eh, iepriekš tika veikts ietekmes novērtējums, bet nebija pieejami visi nepieciešamie dati. Tagad šie dati ir pieejami, bet kādēļ komisija nav veikusi ietekmes novērtējumu par šo jautājumu. Nākamais svarīgais punkts ir eh, saistība starp riska samazināšanu un riska pārdali Bieži vien tiek jautāts, vai viens neaizstāj otru, vai uh, šiem abiem elementiem ir jāiet, tā sakot, roku rokā. Manuprāt, jau riska līmenis ir pietiekami samazināts uh, praksē, un mums ir jāskatās ne tikai uz to, kas uzrakstīts uz papīra, bet kāda ir reālā situācija, un uz papīra tā tas nav. Un Un uh, Kēninga kundze arī uh, runāja par šiem jautājumiem, ir arī kopīgs uh, noteikumu saraksts, bet vēl nav viss atrisināts attiecībā uz mm, noguldījumu apdrošināšanu. Vai nevajadzētu pastāvīgi īstenot uh, harmonizāciju, sinhronizāciju, lai mēs varētu pāriet pie nākamiem posmiem. Es gribu šeit uh, sasaistīt šos divus jautājumus, proti uh, likumdošanas debats un risku mazināšanu bet uh, nevajag šos jautājumus sasaistīt ar citiem jautājumiem. Uh, uh, ja tas tiktu darīts, tad šo jautājumu izskatīšana prasītu vēl ilgāku laiku. Mums ir jādomā par to, kā ātrāk virzīties uz priekšu. Šāds sensitīvs jautājums nav jāizskata jāskata sasteigti, viss ir jāizrunā detaļās, ir jāatvēl pietiekami ilgs laiks, lai nodrošinātu plašu atbalstu. Šis ir ļoti sensitīvs jautājums, un tādēļ to nevajadzētu uh, vidīt uz priekšu parlamentā tikai ar minimālu atbalstu. Viss ir detalizēti jāizrunā. Es uh, tagad ar lielu interesi uzklausīšu kolēģu teikto. Thank you. Paldies. Es un DN referente Elīza Ferreira. Paldies priekšsādētāji, pateicos referentēs Terai Delangei par sākotnējo pārskatu par šo jautājumu. Manuprāt, šis ir tāds jautājums, kuru mums ir jāpievēršas vairākiem punktiem, kādēļ šāda sistēma ir vajadzīga, kad un kāds ir šīs sistēmas saturs. Šajā pirmajā sanāksmē mēs varētu pievērsties varbūt pirmajiem diviem punktiem, jo detalizētu saturu mēs uh, varēsim apspriest turpmākās sanāksmēs. Pirmkārt, kādēļ mm, ir uh, jāpatur prātā, ka 2012. gada jūnijā valstu un valdību vadītāji vienojās par Banku Savienības izveidi un šīs uh, savienības galvenais uzdevums bija stabilizēt finanšu sektoru un uh, nošķirt bankas no valstīm. Tika izveidots kopējai, tika izveidots kopēj, kopējie noteikumi, um, ko, un tika pieņemts liels um, uh, tiesību aktu kopums, tālāk tika izveidota, kop, tika domāts par trim pīlāriem - kopīga uzraudzība, kopēja, uh, kopējas noregulējuma fonds un uh, garā, noguldījuma garantijas. Banku savienība nodrošina to, ka noteikumi, ko tiek uh, piemēroti uh, vienveidīgi visā teritorijā, bet uh, runājot par ieteikumus novērtējumu, es gribētu teikt, ka tas būtu vairāk nepieciešams attiecībā uz tā saucamo bailin un uh, noregulējuma īstenošanu nekā uz uh, tiem elementiem, kas ir paredzēti stabilizācijai. Banku savienība nodrošina kopīgu īstenošanu un kopš 2014. gadā uh, Eiropas centrālā banka ir atbildīga par vienoto no uzraudzības mehānismu, ir izveidots vienotais noregulējuma fonds eh, kopš eh, šā gada janvāra tas darbojas, un mēs tā tad eh, esam sadalījuši šo pasākumu divos posmos. Vispirms ir noregulējuma mehānisms un pēc tam tiek izveidot garant banku mm, noguldījuma apdrošināšanas schēma. Kas mums uh, būtu tagad jādara attiecībā uz šo trešo pīlāru uz noguldījuma apdrošināšanu? Uh, tad padome un uh, komisija to ir apsolījuši tieši. Un uh, es atceros arī, ka uh, iepriekšējais komisijas uh, priekšsēdētājs Barozo arī Financial Times intervijā apgalvoja, ka nav šaubu par to, ka Banku Savienība būs arī visas Eiropas Savienības mēroga noguldījuma apdrošināšanas schēma. Un ka tas būs šīs Banku Savienības trešais pīlārs. Un šī savienība tātad sastāv no trim pīlāriem, par to vairs nebūtu jādiskutē. Mums būtu vienkārši pēc iespējas ātri jāpāriet šajā otrajā fāzē, jo jātiek um, Eh, īstenoti tikai daļa no Banku Savienības elementiem, tad šāda situācija apdraud eh, savienības, Banku Savienības pastāvēšanu. Mēs uh, līdzīgu sistēmu uh, redzam arī ASV, kas tika izveidot pēc 2009. gada finanšu krīzes, bet ASV, bija, tas bija pirmais solis, lai stabilizētu situāciju pēc krīzes un visu garantē Federālo rezervi banka. Um, es uzskatu, ka stabilizācijas elementi ir steidzami nepieciešami. Uh, viens no elementiem ir vienotā uh, noregulējuma fonda pagaidu finansējums pirms šis fonds uh, uh, gūst uh, pilnu finansējumu. Tātad šeit ir runa par kredītu līniju piešķiršanu uh, fonda darbībai sākuma posmā. No stabilitātes mehānisma 2010. gadā tika solīts šis finansējums, tā, šeit ir atpalīdzība, šis jautājums jāatrisina. Un es tagad vēršos pie kolēģiem. Parlaments ir, mūsu komiteja ir ļoti aktīvi piedalījies Banku Savienības struktūras izveidē, un tagad mēs eh, nevaram atslāpt šai darbā padome jau nopietni apspriež uh, priekšlikumu saturu. Es uh, atzinīgi vērtēju komisijas priekšlikumu, kaut arī tas atšķirs no sākotnējā solījuma, bet tas ir lēts pamats uh, turpmākam darbam, un mums būtu jāpievērš diviem jautājumiem. Pirmkārt, darba grafikam. Tas būtu jāpasteidzina, mm, eh, jo tas, šī darbība nav paredzēta pietiekami e, strauja, un e, mums otrkārt ir ļoti nepieciešams šis stabilizācijas elements, tā pietrūkst, un mums ir jāsagatavojas darbām pie detaļām un pēc iespējas ātrāk, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka padome uzņemas vadošo lomu, jo mēs vienmēr esam uh, aktīvi un skaidri pauduši savu nostāju, jo pilsoņiem ir nepieciešamas garantijas, stabils garantijas šajā sarežģītajā pasaulē, un runa ir par 100 tūkstošu eiro uh, garantiju, un tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu vismaz uh, minimālu stabilitāti finanšu tirgu. Lūnas kungs no EKR pateicos. Paldies, um, par tiešām lielisko ievadu. Un uh, paldies arī par tādu ļoti labu laika grafiku, jo tagad noturam pirmo sanāksmi un uh, ar nepacietību gaidām iespēju sadarboties arī ar visiem līdz uh, referentiem EKR šajā failē noskaņot konstruktīvi. Mēs uh, konsultējamies ar ekspertiem, iesaistītajām pusēm un citiem. Šis ir ārkārtīgi svarīgs dosie, tur būs nepieciešams ieguldīt rūpīgu darbu. Nu, un šodienas diskusijā es gribētu izstā, izklāstīt tādus visārīgākus uh, apsvērums, uh, kā dirēkā kā ar grupēm. Mūs varētu jau kādas iniciatīvas, kas ir vērstas uz uh, uzkrājumu veidotāju aizsardzību un finanšu stabilitātes vairošanu, uh, kā arī ir uh, uzlabo banku maksātspēju, tas viss ir ļoti labi pēdējā finanšu krīze jau ir um, parādījusi visas iespējamās problēmas, vēl ar vienu nesam no tā viss atkuvušies, bankas un arī valstis ir uh, dziļi parādos, un tas viss negatīvi ietekmē ekonomisko izaugsmi. Es uh, saprotu, kāda ir domu kaita um, šai te noguldījuma garantijas schēmai. Saprotu, ka atsevišķas nacionālās sistēmas varētu būt um, nenoturīgas pret uh, plašiem sistēmiskiem šokiem. Uh, bet jebkāda Eiropas līmeņa schēma būtu jāveido tā, lai tā nodrošinātu lielāku sistēmisku stabilitāti Eiropas finanšu sistēmā kā tādā, bet eh, vienlaicīgi arī nodrošinot nacionālo schēmu stabilitāti. Tā kā nevajadzētu gluži vienkārši pārnest eh, izmaksas un eh, risku no vienas dalībvalsts uz citu, jo tas, mūsuprāt, būtu bezatbildīgi. Un arī, nu, vismaz mani vēlētāji neko tādu nespētu atbalstīt. Ja mēs paskatām rūpīgāk šo priekšlikumu, tad jāsaka, ka tur nav neviena punkta, kas nebūtu pretrunīgs. Viss ir pretrunīgi. Ja mēs izveidotu kaut kādu šādu garantiju fondu Banku Savienības līmenī, tad mums ir jārisina arī pašreizējā finanšu stabilitāte. Komisija nav mani vēl spējusi pārliecināt, ka viss ir kārtībā attiecībā uz finanšu sektoru. Paskatāmies, piemēram, kas notiek Itālijā. Un jautājums, vai nebūtu vērts no sākuma koncentrēties uz risku samazināšanu, nevis uh, uzreiz ķerties pie risku sādales. Jūs to minējāt, es arī, arī savās, savos ievadu komentāros. Un ja mēs Ziemeļa Eiropas bankām lūdzam, piemēram, glābta grieķu noguldītājus, nu tad mums ir um, vienlaicīgi jābūt um, gataviem runāt par eh, grieķu nokuldījumu drošumu. Es domāju, ka sistēmiska finansiālā stabilitātes uzlabošana vienlaicīgi aizsargātu arī noguldījumus un eh, novērstu vēl vienu banku krīzi. Es esmu atvērts eh, taviem ierosinājumiem, es arī par to, ka visu nav savstarpēji jāsasaist, tomēr ir būtiski jautājumi, kas ir risināmi. Tiesa, daudz kas jau ir ticis paveikts, lai vērotu finansiālo stabilitāti. Uh, ir pat daži, kas norāda, ka ir pārāk daudz dažādu noteikumu un uh, banku nozara kļūst par tādu ļoti birokrātisku smagnēju uh, nodarbošanos. Um, ir uh, spēkā arī tādi mm, netradicionāli pasākumi no centrāla bankas. Uh, arī Dragi mūs ir apmeklējis vairāk kārt. Um, Bet nu, šie netradicionālie pasākumi arvien vairāk rada risku arī finanšu stabilitātei. Mēs nevaram tam nepievērst nekādu uzmanību. Un arī referents minēja to, ka nav laba komisijas izvēle neveikt pilnīgu ietekmes izvērtējumu no jauna vai vismaz aktualizēt iepriekš veikto ietekmes izvērtējumu komisija norāda, ka, nu, ka tas ir rakstīts tiec prezidenta ziņojuma kontekstā un toliek jau tika veikts izvērtējums. Bet šeit es piekrītu kolēģiem. Nu, tas vien, ka šīs dokuments ir pieminēts cits prezidenta ziņojumā, jau nenozīmē, ka komisijai nav jādara savs darbs, jāveic savas funkcijas. Uh, Komisijas mērķis ir labāks regulējums, un šeit ietekmes izvērtējumiem ir ļoti būtiska loma, jo īpaši jau šāda rakstura dosijai. Nu, un, ja es paskatos šo 2010. gada ziņojumu, 7.11. nodaļa, pārobežu sadarbība visā Eiropas līmenī, uh, Nu, tad jūs redzat, ka šajā nodaļā ir četras lapas puses. Lūk, ziņojumā ir vairāk nekā 150, un šajā nodaļā četras. Tā kā es domāju, ka komisijai vēl ir kur piestrādāt. Šodien uh, savu uzstāšanos beigšu ar uh, dažiem jautājumiem, kas mums prāt būtu jārisina šādā te ietekmes izvērtējumā, un mēs ceram, ka komisija arī varēs uh, aprīlī pievērsties šiem jautājumiem. Pirmkārt, kāda būs e, šī priekšlikuma ietekme uz banku nozari un e, reālu ekonomiku? Otrakārt, e, iepriekšējās finanšu krīzes izmaksu risināšanu, jo īpaši jau mazās bankās. Un visbeidzot, kā komisija plāno mazināt šīs te morālā, morālā kaitējuma, morālu draudus. Gribu vēlreiz sveicu referenci, tik tiešām uh, lieliska pieeja un uh, paldies arī par uh, pirmo sanāksmi, paldies par laika grafiku, kas ļaus mums ļoti nopietni strādāt ar šo dosie un veltīt tam pelnīt uzmanību. Paldies! Paldies! Silvija Gulāra! Paldies, priekšsādātāji, paldies referentei! Paldies. Eh, un tagad atgriezīšos pie dažām jau nosauktām lietām. Trešā sadaļa Banka Savienībā, kas jau izskanēja piecu prezidentu ziņojumā, ļoti žēl, ka eh, vēl daudz nav izdarīts eh, šajā sakarā, kolektīvā ticamība ir uz spēles, un arī es šeit esmu Nu, liela komisijas iniciatīvas atbalstītāju. Direktīvā, kas tika pieņemta 14. gada aprīlī, ir rakstīts, ka komisijai ir jānāk vai ar jaunu priekšlikumu vēlākais 19. gada jūlijā. Tā tad laiks eh, vēl būtu. Temats pēc būtības ir sarežģīts ne tikai politiski jūtīgs, bet arī grūti zināt, kas īsti ir vajadzīgs, ņemot vērā mūsu veiktos pasākumus, un pēc tam, kad tika izveidot uzraudzības un noregulējuma sistēma, šis būtu papildinājums, manuprāt, pilnīgi dabisks. Mēs atbalstām iekšējo tirgu ar, ja iespējams, kapitālu piešķiršanu, kas eh, būtu pārobežu. Un tālāk par ritmu mēs varētu diskutēt, tik norādīts, ka nav ietekmes izpēdes. Es domāju, ka eh, uzmanīgi jāizturas pret to, kāda būs ietekme uz banku nozari, turklāt ņemot vērā banku sektoru daudzveidību, uh, Eiropā, lai nosacījumi būtu taisnīgi un nevis penalizējuši, lai garantijas būtu visiem noguldītājiem, kas ir mūsu visu interesēs, jo mēs redzam, ka ir atšķirības ziemeļa dienvidi un jākonstatē, ka. Donc, aizsardzības līmenis ir atšķirīgs. Tālāk par um, apdrošināšanu, līdz apdrošināšanu, pilnīgu apdrošināšanu ar termiņiem, par to ir jārunā. Tāpat es norādu, ka mums vēl nav ECB atzinuma, kas, manuprāt, ir nozīmīgs. Estere ir uh, paredzējusi uzklausīšanas. Es domāju, ka mums ir jāizrunā ar iesaistītajām personām un arī jāredz uz kādiem nosacījumiem tiktu uh, eh, uzkrāta fondi. Tālāk uh, jānorāda, ka viss ir saistīts ar visu, bet mums vajadzētu mēģināt palikt lauciņā, kas ir saprātīgi lieluma, tāpat arī uh, valstu parādi nav pilnībā atrauti no šī temata, bet uh, arī bankrota noteikumi, kas būtu jāskata kapitāla tirgus savienības ietvaros, arī ir nozīmīgi. Un vēl piebildīšu, cik svarīgi ir uzlabot banku pārvaldību. Kā ir kvalitatīvi pasākumi, kas varētu samazināt riskus, papildus eh, esošajiem savā laikā es iesniedz grozījums CRD 4 ietvaros. Pēdējā piezīme, ņemot vērā iniciatīvas ziņojumu, manuprāt, ir svarīgi tas, ko Bāzeles komiteja dara šajā sakarā, un mums ir jāsako tam, lai mūsu likumdošana šos eh, jautājumus iekļautu vislabākajā veidā. Esmu gandarīts sadarboties ar konstruktīvu un kvalitatīvu ēnu referentu grupu, un arī mans birojs vienmēr jums būs atvērts. Man nav nekādu īpašu prasību termiņu sakarā, es negribētu pārāk kavēties, bet arī nevajadzētu stiept pārāk garumā, un jā, ja sekoju tām, lai visi temati tiktu skatīti, lai mēs tiktos ar iesaistītajām personām, jo būtiski ir pārliecināt cilvēkus. Paldies! Mm, paldies! Dimitris Papadimulis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παντιμούλης. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties referentā par šo pirmo stāšanos es rūpīgi uzklausīju ēnu eh, referents sacīto un arī piebildīšu, ka bildīšu mūsu un mūsu grupas viedokli. Noguldījumu garantijas sistēma ir ar daudzām grūtībām un tehniskiem aspektiem, kas ir jāizrunā. Bet nedrīkst aizmirst to, ka šis ir tikai viens no trim pilāriem. Banku savienībā un saskaņotā banku unifikācijā. Ja šis pilārs netiek virzīts uz priekšu, un ja tas tiek atlikts uz, nez, uz grieķu kalendām, tad parādīsies arī e, citas problēmas un cietīs visi, ne tikai banku sistēma, bet visa Eiropas pilsoņa. Un tāpēc es esmu pret tādu pieeju, kas nozīmētu skatīt šo jautājumu dalītā veidā ziemeļi pret dienvidiem un tā tālāk. Tāpēc es nevaru piekrist uh, viena referents sacītajam, ka eh, visi šie priekšlikumi ir paredzēti, lai aizsargātu Grieķu bankas. Manuprāt, komisiju, lai nu par ko, bet par to eh, komisiju apsūdzēt nevar. Es domāju, ka ir vajadzīgi pasākumi, kas stabilizē, e, kas nodrošina stabilitāti, progresu, atveseļošanos, ir jārīkojas objektīvi. Komisijā trīs gadus gatavoju šo priekšlikumu. Un e, šis priekšlikums, kas manuprāt ir labs pamats sarunām, pat ja tas nav perfekts, tomēr pārēdz ilgu ieviešanas procedūru ar dažādiem etapiem, lai 2024. gadā to visu varētu pabeigt. Ir jāapzinās, tas, ka ja tikai divi no trim pilāriem tiek virzīti, tad banku savienība nebūs uz stabiliem pamatiem. Es negribēju izteikties pārāk gari, es gribēju tikai šajās pirmajās debatēs norādīt to, ka, manuprāt, Eiropas parlamentam ir jābūt ar aktīvu, konstruktīvu lomu veidojot šo trešo pirālu, pilāru un arī jāsako tam, kā vējš pūš padomē, ja tur vispār kāds vējš pūš. Nevajadzētu arī pieļaut, lai Eiropas parlaments būtu tā institūcija, kas vienkārši seko tam, kā viss attīstās padomē, lai pēc tam lemtu, ko darīt. Un tāpēc es arī to norādēju, referents sanāksmē ir vajadzīgs laiks, lai sadarbības organizētu visu uzklausīšanas, konsultācijas un skatītu jautājumu visus aspektus. Mums ir vajadzīgi ekspertu atzinumi un tāpēc es atbalstu diskusiju pēc būtības, bet arī esmu pret to, ka šis jautājums tiek atlikts uz grieķu kalendām, jeb uz nezinām nākotni, un tas viss dēļ grūtībām, ar kurām mēs it kā saskārtos. Dargie kolēģi, Nedrīkst šo jautājumu skatīt pēc ala kart sistēmas, kur ir eh, vieno dažos gadījumos mēs skrienam kā medībās, tad, kad ir jāpaspēj noķert kādu zaķi, un pārējos mēs spēram trīs soļus, divus soļus uz priekšu un trīs atpakaļ. Mums ir jābūt iespējai diskutēt, prezentēt vied, mūsu viedokļus, un jo plašāks pa Eiropas parlamentā būs konsens, jo labāks un efektīvāks būs mūsu darbs. Thank you. Paldies. Filips Lamberts. Priekšādātāji vienmēr prieks. Es arī jāsaka, šī ir pirmā reize, kad kopā strādāsim ar nepacietību gaidu iespēju, zinu tavu priekšteci, bet uh, Nu, toliek sadarbība bija laba, tā kā ceru, ka arī šoreiz būs tāpat. Jūs eh, savā ievadā teicāt, ka tas ir tāds ļoti izšķirošs jautājums, ne tikai ja runājam par eh, politiskajām grupām, bet arī politisko grupu iekšienē. Nu, nezinu, varbūt mazliet eh, dižājos, bet attiecībā uz šo jautājumu varu teikt, ka politiskā ģimene ir vienota. Un eh, to pašu var teikt arī Vācijas deputātu, kas ir eh, zaļo grupā vārdā. Es gan neesmu vācietis, bet tomēr mēs esam vienoti tajā, ka šis ir trešais eh, pilārs banku savienībai ir nepieciešams. Un es piekrītu jūsu viedokļiem par to, ka šis pilārs pārāk ilgi atpaliek, pārāk ilgi kavējas, būtu gribējis redzēt šo pilāru parādāmies ātrāk, bet nu, situācija ir tāda, kā tā ir, varam nožēlot pagātni, bet mainīt jau to nevaram. Uh, tāpēc jādomā, ko varam darīt tagad, balsoties uz komisijas izteikto priekšlikumu. Kā jau arī Dimitrijus norādīja, mūsuprāt, arī priekšlikums ir pareizā virzienā, vērsts perfekts tas nav. Varu piekrist arī tam, ka noderīgs būtu pilns ietekmes izvērtējums. Nu, un ja tiek veikts ietekmes izvērtējums, tad ir jāizvērtē arī tas, kas notiek, ja mēs nerīkosimies. Bet nu, skaidrs, ka ir jāstrādā. Mēs, protams, varam censties uzlabot analīzi, bet analīzes kvalitāte nevar kalpot par attaisnojumu nerīkoties. Un es ceru, es jums varu tikai piekrist, ka nevajag visu jaukt kopā, bet man ļoti tuvi ir šī ideja par to, ka risku savstarpējīgums iet roku rokā ar riska mazināšanu. Es neizceru vienu vai otru, bet man liekas, šie divi elementi sasaucas, un es domāju, ka mums jābūt ambicioziem abās lietās. Es nedomāju, ka te ir viss jāsasaist ar situāciju ārpus šī tiesība akta, bet es domāju, ka šī tiesība akta ietvarā mēs varētu risināt gan uh, risku mazināšanu, gan uh, risku sastarpējumu nodrošināšanu, jo pirmkārt jau mums ir tāda pati tiesiskā bāze kā CRR, kas risina daudzas uh, risku mazināšanas normas. Nu, piemēram, tas, kā tiek struktūrēti e, ieguldījumi maksāt pēc fondā, to visu var struktūrēt tā, ka tiek stimulēta banku portfolio dažādošana. Nu, piemēram, ja jūs teiktu, ka riska portfolio vai jūsu aktīvi mm, suverēnais parāds, kā viens piemērs, ja tie ir eh, izkaisīti visā Eiropā, nav koncentrēti vienā valstī, nu tad jūsu pienesums būtu mazāks. Bet, ja liela daļa jūsu aktīvu ir vienā valstī, tad jums būtu jāmaksā vairāk. Nu, lūk, izmantojot šo svīru, mēs varētu stimulēt eh, riska mazināšanas ar dažādošanu. Bet es gribētu brīdināt, eh, proti, nu nevajadzētu uzskatīt, ka risks ir saistīts tikai ar maksātspēju. Ja Eirozonā mēs uh, nodrošināsim savstarpējumu noguldījumu apdrošināšanā, nu tad mums ir jāspēr papildu soļi riska mazināšanai. Un šis dokuments ir tā vieta, kur to darīt, nevis sasaistot ar ko citu. Es domāju, ka šajā dokumentā mums ir daudz iespēju, ko varam risināt. Vēl kāda lieta. Tik tiešām tiesību akti līdz šim ir lielā mērā bijuši tādi viens izmērs ar visiem. Uh, tie nav tikuši vērsti uz īpašām banku kategorijām. Es saprotu tās bažas, ko daži ir pauduši par to, ka ir sistēmas, kas ir pierādījušas savu noderīgumu un reālu aizsardzību, ko tās spēj dot. Nu, nav vēlmes, kurš vienkārši aizslaucīt šīs jau iedibinātās schēmas ar šo te noguldījumu aizsardzības schēmu. Nu, droši vien ir nepieciešams nodrošināt tādu pamatīgumu īstenošanā. Nu, tāpat ir jārisina arī citi jautājumi. Ir skaidrs, ka būs nepieciešams zināms laiks, lai šī te noguldījuma apdrošināšanas schēma iegūtu nepieciešamo apjomu, tāpēc mums ir jānodrošina, lai noguldījuma garantijas būtu uzticamas pastāvīgi. Nu, vēl pāris tādi papildus komentāri. Jā, finanšu sistēma ir eh, vienmēr pakļauta zināmam riskam. Nu, te man sakāms, kas varbūt mazliet politisks, bet godīgi runājot, viens no galiem iemesliem, kāpēc nav uzticības eh, finanšu sistēmai, ir eh, tāds, ka nu, nekad mēs neesam to šķīstījuši, tā teikt. Es domāju, ka ASV viņi ir gājuši krietni tālāk, ehm, attīrot sistēmu. Bet tas nozīmē, ka ir cilvēki, kas cieš no tā zaudējumus. Nu, un eh, tas ir tāds eh, kapitālisma tabū. Eh, cilvēki pieņem nepareizes biznesa lēmumus, nu, un tad saskaras ar zaudējumiem. Tas ir normāli. Šeit mums kapitālisms vienmēr ir saistīts ar peļņu, un neviens negrib zaudējumus. Nu, tas ir tas galvenais iemesls, kā, kāpēc esam tādā situācijā. Lūk, vīru bankas zaudējums piedzīvot negribēja, tāpēc īrijas iedzīvotājiem tas bija jāuzņemās, nu, un līdzīgi bija Grieķijā. Un, es nedomāju, ka Grieķijas nodokļu maksātājiem un Eiropas nodokļu maksātājiem būtu par to jāatbild. Visbeidzot par laika grafiku. Ja man šķistu, ka vienošanās, kas tik tiešām reāli iedibina šo te trešo pīlāru, uzticamā veidā ar plašu vairākumu būtu viegli sasniedzama, tad es nemirkli nekavētos. Bet mēs zinām, ka ir sarežģīti. Nu, un ja mums eh, šķiet, ka laiks eh, spēlē pret mums, eh, mēs esam gan arī panākt, panākuši vienošanos, vēl tikai mazliet, mazliet jāpacenšas, nu tad es teiktu, varbūt tik tiešām pacentīsimies un visu sasniegsim. Bet, nu, politiski runājot, šobrīd esam tādā mm, sarežģītā situācijā un tās atšķitināšana aizņem zināmu laiku. Lūk, es, protams, atbalstu ātru rīkošanos, bet es esmu vienlaicīgi arī realists. Es nedomāju, ka mēs gūsim risinājumu, kas gūtu plašu atbalstu. Nu, lūk, tas ir tas garš, kurā turpināsim darboties. Paldies! Marko Zānī. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies referentam. Man šī pirmā tikšanās bija ļoti interesants un tā deva iespēju veidot ļoti interesantu sarunu pamatu. Es domāju, ka praktiski visi kolēģi arī to norādījis. Tagad viss neatkārtošu, bet ja mēs vēlamies finanšu sistēmas iekšienē rast stabilitātē, mums ir pa šo ceļu jāiet. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai banku sistēma būtu ticama, lai pilsoņi tā varētu uz, uzticēties un tās kalpotu reālai ekonomikai. Šie nosacījumi ir nepieciešami un, diemžēl, tie nāk pārāk vēlu. Šodien strādājot uh, pie noguldījuma apdrošināšanas mums ir iespēja e, koriģēt atsevišķus problemātiskus likumdošanas tekstus, kas apgrūtina finanšu stabilitāti. Tāda likumdošana, kas ir darbos pilnīgi pretēji sākotnējam priekšlikumam padarīt finanšu sistēmu stabilāku nākotnē. Šis nosacījums radīs divas nopietnas problēmas. Pirmkārt, politisku problēmu mums šeit būs jāpārvar mūsu domstarpības, pretēji gadī, pretē gadījumā mēs to nāksim pie nestabils sistēmas, un otra problēma būs tīri tehniska rakstura. Es ceru, ka mums būs iespēja kā jau tas izskanēja pirmās tikšanās laikā, saprast to, kā šie e, noguldījuma apdrošināšanas režīmi darbojas citās pasaules daļās. E, skaidrs, ka Eiropas Savienība ir e, savāds kukainis ar uh, īpašu DNS struktūru un, un visādi citādi ar unikālām struktūrām, mm, tā skaitā tādu iestādījumu kā ECB, bet es domāju, ka mums ir visa šīs īpatnības, tāpēc jāņem vērā. Bet, ja Ar šo priekšlikumu mēs vēlamies reāli stabilizēt eh, situāciju un apdrošināt eh, noguldījumus bankās, tad mums ir jāiet krietni vien tālāk nekā to piedāvā komisija. Mums ir trīs ļoti lēni etapi, kuri stāsies spēkā tikai 2024. gadā. Un nu, astoņu gadu laikā ļoti daudz kas var notikt. Tāpēc, par termiņiem runājot, mēs nevaram atļauties gaidīt tik ilgi. Kas attiec uz stāšanos spēkā, tā būtu jāpātrina. Lai izveidotu ticamu un uzticamu sistēmu, kura ņem vērā stabilizēšanas vajadzības. Finansējums tikai un vienīgi no banku puses man nešķiet ideāls risinājums. Es šeit saskatu vairākus trūkumus, un es domāju, ka mums ir nepieciešams atbalsts no spēcīgas institūcijas, kā tas ir citur pasaulē, kā savienotajās valstīs. Jūs zināt, ka noguldījumu apdrošināšanas schēma balsta budžeta līnijā, ko finansē Amerikas um, fe, valsts kase. Tāpat arī e, to atbalsta citur valdības centrālās bankas un arī Eiropā ir jārod kāda institūcija ar centrālo lomu. Katrs, nosac, katrs noteikums, kas atbalsta ekskluzīvi, atbalsta no privāto banku puses ar dažādu veidu maksājumiem, balstītiem uz riskiem, uz, uz Eh, citiem aspektiem nespējas darbosies, eh, darboties. Nosaukšu vienu vienīgi Itālijas piemēru. Itālijā noguldījumu garantijas schēmu finansē banku maksājumi, un šodien lasot šī fonda atskaites jūs redzēsiet, ka Itālija ir 500 miljārdu eiro eh, noguldījumos, ko jāspēj garantēt, bet E, fonda kapacitāte ir tikai 6 vai 7 miljārdi. Tāda sistēma, kas ir balstīta uz tādām novirzēm, nespēja funkcionēt. Varētu veidot spēcīgu institūciju, kā ECB šajā gadījumā, un bez spēcīgas institūcijas atbalsta sistēma nespēs darboties. Tas arī ir ceļš, pa kuru iesaka doties mana grupa. Mēs vēlamies veidot sistēmu, kas stabilizē banku sistēmu un it īpaši tādu noteikumu, kas palīdzētu aizpildīt trūkumus finanšu sistēmā, tās atvērtās plaisas, ko atrā vaļā iepriekšējā likumdošana, kura tika sagatavota steigā un krīzes eh, viļņos. Paldies! Paldies! Nu, faktiski 6 vai 7 no 100, nu tas ir vairāk nekā 1%. Nu, tas tā ir informācijai. Tā kā nav viss tik briesmīgi. Nu, tas viss, protams, atkarīgs no tā, kā skatāt situāciju. Gerofānemans. Paldies, priekšsēdētājs referents. Kā jau mēs bijām vienojušies, es gribēju nākt klajā ar pāris vispārīgiem eh, aizrādījumiem. Es sākotnē biju skeptisks pret šo sistēmu un gan politisku, gan ekonomisku iemeslu dēļ. Eh, politiski tāpēc, ka tas eh, ir iecerēts, lai veidotu vienotu banku sistēmu un Mēs neesam pārliecināti par to, ka dalība valstis, ka tām nebūtu jādod iespēja lemt par eh, savām sistēmām. Šāda apdrošināšanas schēma labi izskatās uz papīra, bet tas kļūst par patiesu transferu savienību un atsevišķu valstu nodokļu maksātājiem nāksies atbalstīt citu valstu banku sistēmas un tie galvenokārt ziemeļu nodokļu maksātāji, kuriem nāksies atbalstīt dienvidu bankas, būs e, transfers no ziemeļiem uz dienvidiem, un visa ECB politika ir balstīta uz šo pozīciju, un es negribētu e, pievienot vēl visam esošajam vienu e, transfer savienību. Tālāk par ekonomiskiem aizrādījumiem. E, ir vesela eh, rinda apsvērumu, kas ir pret to, tā skaitā to norāda akadēmiski pētījumi, jo šāda eh, noguldījuma apdrošināšanas schēma graus eh, finanšu sistēmu stabilitāti. Kreisie vienmēr apgalvo, ka šāda schēma garantēs vairāk garantiju. Šī garantiju schēma piešķirs eh, vairāk pilnvaru lielām bankām. Lielās bankas kopš 7. gada var uzņemties vairāk risku, un pēc tam, ja kaut kas noiet greizi, tad maks ir jāatver eh, nodokļu maksātājiem. Šeit ir runa, ka mēs socializējam zaudējumus un privatizējam peļņu. bankām nevajadzētu visu finansēt pašam, bet ir katrā ziņā jāpliecina savs veselais saprāts. Ja e, mēs redzam, ka atsevišķām lielajām bankām problēmas un zaudējumi ir tik milzīgi, ka valsts e, lemēja iestādēm un nodokļu maksātājiem ir e, jāizmaksā līdzekļi, tad 800 simti tūkstošu uz vienu cilvēku, tas ir pilnīgi neticama summa. Neviens nevarēs izvilkt tādu, izvilkt tādu no kabatas. Eh, šie simt tūkstoši, no kuriem šie simt tūkstoši nāks, būs ārkārtīgi inflācija un devalvāciju, un arī šie simt tūkstoši kļūs par relatīvu summu. Un tāpēc šie šie simt tūkstoši, kas tiek izmantot tekstā, ir domāt vienkārši cilvēku prātā eh, aizmiglošanai. Turklāt daudz kas ir atkarīgs no dalībvalstu eh, turības līmeņa, vai tā ir trūcīga vai eh, nabadzīga valsts. Mēs eh, nākošajā mēnesī sanāksim kopā referenti, ēnu referenti, bet es jau tagad norādu, ka izturos samērā skeptiski un nesmu mm, par šādu Eiropas apdrošināšanas schēmu. Nav. Paldies pārējiem pie brīvā mikrofona. So, okay, we give three minutes for. Trīs minūtes katram runātājam. Burhars Balts. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Uh, jā, es pateicos Esterai Langai par, nu, vienkārši izcilo prezentāciju. Uh, komisija 24. novembrī ierosināja uh, regulas priekšlikumu. Man zināmā mērā radās neizpratne. Uh, Eh, ja salīdzina ar šo 5, 4 plus 1 priekšsēdētāju ziņojumu, nu tad eh, tas tika leģitimēts. Mēs atrodamies vēl tikai sākuma posmā un eh, tiek uzdoti jautājumi, gribu zināt kā komisija skatās uz to, ka līdz uh, likumdevēji ir uh, paredzējuši šo jautājumu par noguldiem garantiju uh, sistēmu uh, pieņem 2019. gadā un Uh, ir nepieciešamas plašas konsultācijas par šo jautājumu. Mums ir jāņem vērā šo likumdošanas darba kārtību. Kādēļ komisija tagad ierosina tik steidzami šo uh, regulas priekšlikumu? Vai komisijai vairāk nebūtu jāraugās uz to, kā jau pieņemtie tiesību akti tiek īstenoti? nevis uh, šie noguldījuma garantijas uh, regula. Un vai komisijai nevajadzētu pirmkārt domāt par to, lai nacionālās uh, noguldījuma garantijas sistēmas tiek ievies dalībvalstīs, lai novērstu šo morālo risku un vajadzētu arī rūpēties par to, lai būtu bail-in princips ievērots un šīs 8% uh, slieksnis uh, kreditoriem. Un uh, vai komisija nesasauc trast, ka tagad tiek steidzīgi ierosināts šī garantijas sistēma un tiek vaināts bail-in princips. Un uh, Eh, vai eh, nav satraucoši arī tas, ka banku bilancēs ir pārāk liels īpatsvars valsts obligācijām un ka eh, reformas kavēs noteiktās valstīs vajadzētu domāt par riska mazināšanu pirmkārt. Un ja runā par banku savienības izveidi, tad vajadzētu vispirms raudzīties uz to, lai pieņemtie tiesību akti tiktu īstenoti, un nevar šī konstrukcija būt stabila, ja jau pirmais un otrais pīlārs sāk plaisāt, un trešais pīlārs būtu jāievieš ja nacionālā līmenī. Ir jādomā par kopīgu risku samazināšanu un e, e, šajā ēdis e, instrumentā vajadzētu vairāk domāt par, par riska mazināšanas instrumentu un ierosināt priekšlikumus šai kontekstā. Paldies! Thank you. Paldies. Markus Feber. Paldies. Daudz, kas jau ir minēts un Es tādēļ centīšos izteikties relatīvi īsti, bet esmu tomēr pārsteigts, ka komisija atzīst, ka nesot vajadzīgs ietekmes novērtējums, jo tas esot veikts jau 2010. gadā. Bet, nu, ja es paskatos kalendārā, varbūt nekļūdos, esam tomēr 2016. gadā, sešos gados daudz kas ir mainījies. Un es nu, ja tiek uh, ņemts 2010. gads, tad uh, daudzi uh, priekšlikumi nav ņemti vērā attiecībā uz ēdis. Tālāk par šādu apdrošināšanas risinājumu, bet tas ir tikai tāds pagaidu risinājums un ir Uh, paredzēta Eiropā centralizēta garantijas sistēma. Nu, es uzskatu, ka šāda uh, pieeja ir nepareiza, ka komisija uh, ierosina šādu priekšlikumu runājot par garantijām, kaut gan šeit runa ir pavisam par kaut ko citu, un šeit rodas jautājumi. Nākamais punkts. Nu, ja būtu nepieciešama centralizēta sistēma, tad jautājums vai ir izveidota vienoti spēles noteikumi. Un kāda ir šī situācija ar valstīm, kas ir Eirozonā, pagaidām nav un vispār nekad nebūs. Te ir 0,1, 0,5, 0,8 bet uh, e, eiro zonā ir šie 0,8% un nav vienots spēļu noteikumi, spēles noteikumi, un tas novedīs pie konkurences kropļojumiem. Un arī ASV piemērs uh, šeit nav spēkā, jo tur ir vienota valūtas telpa, un šie jautājumi vispār nepaceļas. Un nākamais jautājums. Ja to grib šo sistēmu izveidot visām bankām, tad jautājums, vai jāveic kvalitātes izvērtējums. Vai mēs zinām vispār, kas šajās bankās e, ir, kāda ir situācija? Šobrīd ir izvērtēts tikai 140 bankas, kuras uzrauga Eiropas centrālā banka. Nu, tad būtu jāizvērtē patiesībā visas 8000 bankas, vai tas vispār ir izdarāms Un rīt um, es arī ap, runāšu par šo jautājumu ar uh, komisāru Vesterhāgu par uh, runu par to, vai profilaksija dod priekšroku vai noregulējumam. Un ko mēs varam patiesībā atļauties veidot. Nu, vēl ir eh, ļoti daudz jautājumu, ir maz atbilžu saņemts, komisijai vēl daudz, kas ir jāpaskaidro. Es uzskatu, ka pašreizējais likumdošanas ietvars ir pietiekams un komisijai būtu jāraugās uz to, lai eh, eh, pieņemtais regulējums tiktu ieviests, lai tiktu izveidots nacionālās garantijas, un tad jau ar to arī pietiks. Paldies! Thank you, Mr. Jonas Fernandes. Nākošais runātājs eh, Fernandes. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā viedokļa apmaiņā jau izskanēja praktiski viss pār šo eh, apdrošināšanas schēmas veidošanu. Manuprāt, priekšlikuma termiņi, tā skaitā mm, darba kalendārs būtu jāņem vērā, Jo, ja Banku Savienībai, un mēs pēdējo nedēļu laikā ar finanšu nestabilitāti redzam, ka ir eh, nu, problēma šajā sektorā, mums vajadzētu virzīties eh, un pabeigt darbu maksimāli ātri. Šajā sakarā es gribētu norādīt vienu no jautājumiem, kas izskanēja šur tur debatēs un ko arī uh, vairāki kolēģi norādīja, ka nepieciešams pārskatīt juridisko raksturu valsts parādām kā riska aktīvām. Manuprāt, ik viena virzības priekšējā jautājumā ir jābalsta uz eh, bāzeles sarunām, nav nekādas jēgas, ka globalizētā finanšu noza jomā būtu tik atšķirīgi noteikumi. Un arī nevajadzētu pieļaut, ka Eiropas Savienība atvēr bankas, eh, eh, kurās būtu Banku Savienības iekšēnē vienas prasības un ārpus tās citas prasības. Tāpēc eh, mums vajadzētu izvairīties no eirozonas fragmentācijas un mēģināt iekļaut kapitāla prasības vai maksimālos ierobežojumus valsts parāda ekspozīcijai varētu e, mēģināt. Un e, di, e, ļoti grūti izmērīt bank, defaulta ietekmi uz pārējo eirozonu katrā ziņā. Un mēģinot izklāstīt visu, ātri varētu darīt visu, varētu darīt vairāk, tāpēc mums ir jāmēģina nodrošināt labāku uzraudzīšanu, eh, labāku, eh, mēs varam lūgt eh, jaunas norādes vai mm, no Eiropas banku iestādes puses, bet varbūt mēs varētu caur pirmo pilāru mēģināt skatīt šo jautājumu, jo ierobežojot iespējas eh, Banku Savienībai, mēs apgrūtinam fiskālo politiku. Eh, mums ir gan komisija, gan padomi, gan parlaments, un katrā ziņā ik vien um, diskusijai par valsts parādiem ir jābūt saistītiem ar eiro obligāciju emisiju un arī ir jādomā par krīzes laikā uzkrāto parādu mazināšanu. Thank you. Paldies, Palvalo Zalba. Paldies, priekšsēdētāji piekrīt kolēģiem, kur jau praktiski pateica visu, bet arī es vēlētos norādīt Eh, jautājums, kas, manuprāt, ir svarīgi. Referentē piekrīt, ka ziņojums ir polemisks, bet tas ir arī ļoti nozīmīgs. Piekrītu referentē, ka ir nepieciešams šis trešais banku savienības pirā, pilārs. Eh, pretējā gadījumā banku savienība klibotu. Tāpat arī varu piekrist, ka šis ir eh, ļoti liels darbs, kas nebūtu nav viegls. Eh, attiecībā uz risku mutualizāciju savādāk nav iespējams, bet arī jānorāda, ka šis jautājums ir polemisks un starp daudziem kolēģiem un dalībvalstīm rada dažādus strīdus un mēs arī nevaram risināt riskus, nedodot neko pretī. Un visbeidzot, ja mēs saistīsim visu ar visu, tad būs risks, ka beigās mēs neizdarīsim neko un uz priekšu nepavirzīmies. Tāpēc atbalstu referenti, jo uzskatu, ka ziņojums ir labās rokās. Paldies! Excellent. Lieliski. Kostas Mavrīdis. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka diskusija, kas mums notiek, skar kaut ko vairāk nekā tikai noguldījumu garantijas sistēmu. Mēs nevaram šodien neatrisināt, neizdiskutēt visus tehniskos aspektus, jo šī ir tikai pirmā viedokļu apmaiņa. Uh, bet šī diskusija par noguldījumu garantiju schēmu un uh, banku savienību skar daudz ko vairāk nekā divas šīs minētās lietas. Būtībā mēs veidojam kopīgus uh, noteikumus, kam ir jābūt objektīviem. Banku savienība bez trešā pīlāra ir ne tikai nepabeigta, bet ir arī neobjektīva. Nu, minēšu konkrētus piemērus. Kas uh, pierāda šo neobjektivitāti? Eiropas centrālā banka ir ļoti skaidri izteiksies par šo jautājumu. Bez trešā pīlāra uh, Eh, banku savienība diskriminē noguldītājus, jo attieksme pret tiem nav vienlīdzīga un vēl vairāk, tātad netieši diskriminējoša ir šī banku savienība, jo pret privātām bankām nav vienlīdzīga attieksme, nav vienādi spēles noteikumi, šīs bankas nevar eh, vienlīdzīgi konkurēt. Piemēram, privātā bankai Eiropas nomalē ir jākonkurē ar kādu banku, teiksim, Vācijā. Un uh, šīm bankām garantijas sniedz arī atšķirīgas valdības, un uh, līdz ar to konkurences priekšrocības ir atšķirīgas. Es atceros, ka tad, kad mēs uh, uzklausījām komisārs un iecēlām tos amatā, tad uh, runa nebija toreiz par uh, šīs uh, schēmas ieviešanu, bet gan jautājums bija tāds, kad tas notiks. Tagad izskatās, ka daži ir pārdomājuši. EFDSI, nu, šī amerikāņu garantijas schēma, jā. Ja Eh, būtībā bija par eh, garantiju paplašināšanu, palielinot maksimālo summu, un rodas viens arī ļoti pamatots jautājums. Tieši tādēļ mums eh, tika izveidots vispirms pirmais un otrais pīlārs, un pēc tam trešais pīlārs, lai mazinātu šo morālo risku. Uh, ja vēlamies šādu garantiju sistēmu bez morālā riska, tad būtībā šie cilvēki nevēlas nemaz šādu sistēmu, jo šis morālais risks, tā saucamais, nu vienmēr tomēr pastāvēs, pat ierobežotā veidā, bet pastāvēs. Paldies, Danuta Hubnere. Paldies, priekšsēdētāji. Kad Elīza jautāja, kādēļ, tad, nu, jāsaka, tā ir oficiāla apņemšanās uh, no dalībos puses veidot šo trešo pīlāru un ir jābūt uh, šim garantiju mehānismam tai līmenī, kurā tiek veikta uzraudzība. Tas ir absolūti acīm redzam, runājot par Banku Savienības pabeigšanu. Un arī krīzes pieredze liecina par to, ka ir jāstiprina uh, vai jāgarantē nacionālās um, noguldījuma garantijas uh, sistēmas, uh, ņemot vērā nacionālo absorpcijas kapacitāti. Jo šīs nacionālās schēmas var uh, ciest, var kļūt maksāt nespējīgas, un tas atkal var radīt sistēmisku šoku. Mēs taču vēlamies, uh, lai sistēma būtu stabila. Un ja mēs palūkojamies par, uz pārobežu bankām un banku filiālēm, tad šīs filiāles maksā iemaksas uh, uzņēmēju valstu garantijas sistēmās. Un ja kāda liela banka, kurā ir filiāles citās uh, valstīs, bankrotē, tad arī šo to valstu sistēmām, kurās atrodas filiāls, būs jāmaksā. Un pēdējais par saikni starp risku samazināšanu un risku pārdali. Šis jautājums ir ļoti sarežģīts un mēs nevaram pieņemt, ka risku varēs samazināt līdz nullei vai kaut kādam pietiekam zemām līmenim, un tad mēs varam pēc tam sākt veidot risku pārdales mehānismu. Nu, es pati biju pārsteigta, bet man, manuprāt, Filipa Lamberta teiktajā bija liela daļa patiesības. Mums jā, uztver šie abi divi mehāniski kā tādi, kas viens otru papildina vai pastiprina. Un ir jāveido abi paralēli, gan risku mazināšanas mehānisms, gan risku pārdales mehānisms. Paldies! Paldies! Notis Marijas. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir notikusi tiešām ļoti interesanta diskusija par Eiropas uh, noguldījumu garantijas, garantijas schēmu. Es domāju, ka mums šāda schēma ir nepieciešama. Ir nepieciešama tāda sistēma, kas ļautu uh, aizsargāt noguldītāju intereses pēc banku bankrota. Uh, un lai viņi varētu saņemt kompensāciju līdz noteiktai summai un tādējādi arī tiktu garantēta stabilitāte finanšu tirgu. Protams, rodas jautājums arī par to, kā mm, novērst banku bankrotu, līdz ar to jāstiprina uzraudzības sistēma, tīpaši attiecībā uz bankām, kam ir problemātiskas bilances, kam ir uh, dažādi atvasinātie produkti un, un citas problēmas, ar ko tagad saskaras Deutsche Bank. Runājot par Grieķiju, lai varētu garantēt noguldījumus, ir uh, banku sistēmā jāspēj darboties. Banku rekap kapitalizācija tika sasaistīta ar ļoti eh, sāpīgiem pasākumiem, ar memoranda apstiprināšanu, algu un pensiju samazināšanu. Līdz ar to visi zaudējumi bija jāsēdz grieķu tautai un nodokļu maksātājiem. Tātad ir veikti ļoti sāpīgi pasākumi, tie tika uzspiesti Grieķijai, bet Grieķijā pašreiz galvenā problēma ir tāda, un to es arī eh, teicu Daiselblūmu kungam, tā tad ir nerentabli kredīti, kas līdz ar trešā memorandu uzspiešanu un um, arī to panāca Eiro grupa un Daiselblūmu kungs, tagad šie kredīti tiek pārdoti kaut kādām vēl citām uh, institūcijām. Uh, vai, teiksim, nevarētu izmantot Itālijas pieredzi, uh, lai šī mm, NFL sistēma nevarētu sniegt uh, Eiropas centrālā bankā garantijas Grieķijas bankām, bet neesmu joprojām saņēmis atbildi no Dragi kunga. Ir jābūt vienlīdzīgai attieksmei pret kredīta eh, ņēmējiem gan Grieķijā, gan Itālijā, gan citviet. Uh, eh, eh, Grā, drāgī kungs uh, atbildēja par situāciju Itālijā un e-, NFL risinājums būtu nepieciešams arī Grieķijā, lai cilvēki nezaudētu savus mājas bet es domāju, ka mums vēl būs iespēja vēlāk atgriezties pie citiem jautājumiem detaļās. Mm, es domāju, šī diskusija būs ļoti interesanta, bet mums tiešām ir jāveic nopietni pasākumi, lai izveidot tiešām Eiropas līmeņa noguldījumu garantijas sistēmu. Paldies! Paldies! Mihails Toirers. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šī diskusija tiešām ir ļoti interesanta un uh, šķiet ir valda liela vienprātība, ka mēs visi vēlamies darīt, lai stabilizētu banku sektoru Eiropā bet man rodas jautājums, vai šie pasākumi, par ko mēs tagad runājam, par kopīgu noguldījumu garantiju sistēmu, vai tā ir nepieciešama, vai tā ir pareizā sistēma. Ir jādomā par uh, to, kādi cēloņi ir banku nestabilitātei Eiropā, un tad mums izdosies uh, nu, mēs nonākām pie situācijas, ka banku bilancēs atsevišķās valstīs pārāk liels īpatsvars ir valsts obligācijām. Un nekas netiek darīts, bet būtu kaut kas jādara, lai noteiktu, noteiktu riska līmeni šīm valsts obligācijām. Kādēļ Eiropas komisija uh, nenāklājā ar šādu priekšlikumu tālāk par valsts parādu samazināšanu, kā var samazināt uh, ievērojami ja valsts parāds. Arī šis jautājums tagad uh, nav priekšplānā, bet tagad uh, ir paredzēts, ka tiek veidot šī kopējā garantiju sistēma. Un, um, diemžēl, netiek minēti pareizie iemesli. Būtībā šī rīcība ir pat nedaudz pāniska un jautājums, kas notiek ar pasākumiem, kas jau ir apstiprināti, kā tie tiek īstenoti atsevišķās dalībvalstīs, atsevišķās valstīs vēl nekas nav izdarīts, kādēļ tiek veikts jau otrais solis, jā, netiek, nav pabeigts vēl pirmais. Un tika izveid, paredzēts izveidot nacionālās garantijas sistēmas, Un uh, vai tas ir pabeigts? Es domāju, ka mums ir nepieciešama padziļināta analīze. Nu, ja runā ar komisijas ekspertiem, tad uh, dzirdām tā, nu jā, centrā ir likviditāte pieejama, bet perifērijā nav. Nu, ja tā ir tā problēma, tad jau runa ir nevis par noguldījumu garantijām, bet gan par to, kā nodrošināt likviditāti tajās Eiropas Savienības daļās, kur tās pietrūkst. Un tad jautājums, vai vispār tiek piedāvāti pareizie risinājumi. Un vēl pēdējais punkts. Es uh, uh, tātad uh, uh varēju uh, iepazīties ar uh, pētījumu par MVU uh, un regulējumu. Un iz, izrādās, ka šī ietekme ir atšķirīga un saistīta ar banku lielumu. Un Es domāju, ka mums vajadzētu labāk izanalizēt, pirms šāda sistēma tiek ieviest, kā tas ietekmēs konkurētspēju. Un priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, tā tad tikai es vēl vērējos pabeigt, tā tad mums patiesībā situācija ir tāda, ka mazie un vidēji uzņēmumi gūst lielāku labumu no mazām bankām. Pēters Simons. Nu, jāpiekrīt iepriekšējiem runātājiem, ka ļoti apgaismojoši bija viņa teiktais tātad. Tā Mums ir viens kopīgs mērķis, mēs vēlamies stiprināt Banku Savienību jautājums, kā to panākt. Un šeit ir atšķirīgi viedokļi klātesošie. Varbūt mums palīdzētu, ja mēs vienotos par pamatprincipiem šai uh, Banku Savienības stiprināšanai. Būtu jābūt skaidram, kā mēs nedrīkstam atkāpties no sasniegtā iet atpakaļ. Tas attiecas tātad uz noguldījumu garantijām un uh, stabilitāti absolūtos skaitļos un faktos. Ar pašreizējo likumdošanu mēs jau esam uh, panākuši uh, Eiropas Savienība. Mēs garantējam šos noguldījumus uh, ne tikai uh, paybox starpniecība, bet ir arī paredzēts, uh, paredzēts lējums, kas patiesībā uh, vēl nebija likumdošanā paredzēts, kas būtu bijis noderīgs uh, iepriekš. Un uh, bija jāglāb bankas. Uh, Mums nedrīkstam atteikties no tiem instrumentiem, kas jau ir izveidoti. Mums ir, mēs nedrīkstam samazināt šo e, instrumentu kopumu, kas e, nodrošina noguldījumu garantijas Eiropā. Vienlaikus mums ir jāuzmanās arī jādomā par to, lai atbilstoši mērķim tajās valstīs, kur šī garantijas sistēma vēl nav pietiekami spēcīga un kam, teiksim, trūkst uzticības, ka mēs varētu nostiprināt šīs valstis, bet tāpat laikā uh, citās valstīs, kur sistēmas jau pastāv un kur, kurai uzticas ieguldītāji, ja tātad mēs nedrīkstam šīs sistēmas novājināt. Tas nevienam nenāks par labu, jo Eiropā, Eirozonā stabilās valstis uh, situācija pasliktināsies nekā procesa sākumā tas ir bijis. Un uh, tas mums ir, to mums ir jāraugās. Un parlamentām ir arī jāraugās uz to, lai nenotiktu tā, kā tas bija pieņemot tiesību aktus par noregulējumu Eh, daudz kas tika pārcelts uz otro līmeni. Un parlaments kritizēja šādu pieju, ka spēlētāji nemaksā par uh, risku, ko tie ir uzņēmušies, kā tas būtu nepieciešams. Un mēs ne, vis, tika pārcelt uz otro līmeni, un tagad atkal situācija ir tāda pati. Mums vajadzētu mācīties no pagātnes kļūdām un uh, procesā, kur, uh, mums, kurā mēs esam iesaistīti, vajadzētu aktīvi darboties un panākt, lai tas viss tiktu risināts pirmajā līmenī un lai mēs kā likumdevēji būtu pilnībā iesaistīti šajā procesā. Paldies! Daži jautājumi ir tikuši vērsti komisijai. Ar mums kopā ir Patriks Pērstāns. Un tāpēc došu vārdu jums. Paldies priekšādātāji, es pateiktu, pavisam īsi izteikšos eh, pēc eh, tiešām interesantas pirmās viedokļu apmaiņas. Ar komiteju man trīs lietas sakāmas. Pirmkārt, taisnība pašreizajā direktīva liek komisijai pārskatīt spēkā esošo direktīvu un nāk klājā ar nepieciešamiem tiesību aktu priekšlikumiem līdz 19. gadam vēlākais. Nu, mēs esam nobrieduši negaidīt līdz 2019. gadam. Komisijas priekšlikumā ir risināts trūkstošā trešā pīlāra jautājums Banku Savienībā. trūkstošais trešais pīlārs nozīmē to, ka mums ir nepieciešams vienots banku uzrauks. Tas mums ir, bet mums nav šīs te nu, noguldījumu aizsardzības sistēmas gadījumā, ja bankas bankrutē. Nu, un nesot šādai schēmai saglabājas negatīvie efekti komisijas prātu. Uh, Mm, to ir nepieciešams iedibināt, lai vairot stabilitāti, uzticamību un arī iedzīvotāju uzticēšanos. Otra lieta, kas man sakām, ir tāda, ka komisija tiešām rūpīgi klausījās viedokļu apmaiņā, ir izskanējuši tiešām ļoti labi komentāri. Un mums ir jādomā par izmaksām, ko saskarsies banku sektors. Nu, ir jādomā, kā uz risku balstīt iegu iemaksas um, varētu uh, situāciju mainīt, un te ir jau no paša sākuma jārunā skaidra valoda. Tāpat ir jāskata arī šie te morālā riska jautājumi. Priekšlikumā ir iekļauti drošības pasākumi, kas novērš sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu. Ir svarīgi izsverot pašreizējo direktīvu, un pēdējā informācija liecina, ka sešas dalībvalstis uh, šo pavasar būs transponējušas um, depozītu aizsardzības uh, direktīvu. Ir mm, jāņem vērā jau esošās depozītu aizsardzības schēmas, piemēram, Hafeizverbūna, kas pastāv uh, un arī citas citās dalībvalstīs. Šīm schēmām ir jāturpina dot savu vērtīgo ieguldījumu attiecīgo dalībvalstu finanšu sistēmu stabilitātei. Mēs esam iespējami labāk centušies risināt mūsu priekšlikumā visus šos svarīgos jautājumus, un mēs ceram, ka ilgtermiņā īstenošana līdz 2024. gadam arī dos savu pienesumu. Trešā lieta, kas man sakām, ir tāda, ka komisija pilnībā piekrīt tam, ka Edis ir saistīts ar risku sadali, un šī kopīgie fiskālie banku svop arī ir saistīts ar risku sadali. Komisija uzskata, ka šie pasākumi ir jāizteno līdzsakus riska mazināšanas pasākumiem. Komisijas komunikē, kas ir pieņemts kopā ar priešlikumu, parāda, ka ir vēl jāturpina strādāt pie dažādiem jautājumiem un ir jārīkojas atbilstoši situācijai padome priekšādātāji virzās uz darbu priekš ļoti ambiciozi, cik zinu, tad viņi gribētu panākt vispārējo pieeju jūnijā, un uh, komisija ir gatava konstruktīvi sadarboties arī ar parlamentu turpmākajos mēnešos. Paldies! Thank you. I... Paldies! Nu, komisija droši vien izmanto savus iniciatīvas tiesības monopolu. Rītdien var padomi referentē vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies kolēģi par visiem komentāriem, protams, paldies arī komisijai. Runājot par mūsu pašu darba grafiku kopumā es jūtu atbalstu pieņemtajam darba grafikam, bet, nu, tas jau nebija nekāds noslēpums. Šeit mums ir labs līdzsvars starp iedzināšanos eh, detaļās eh, un eh, nevajadzīgu laika šķiešanu, no kā izvairamies. Vairāk ļoti būtiski komentāri izskanēja, tā skaitā, nu es atkāpšos varbūt solīti atpakaļ. Uzklausot dažus kolēģus, varētu rasties iespējas, ka tagad noguldījumiem nav nekādas garantijas. Un, nu, protams, ir ierobežojumi tam, ko nacionāla schēma var panākt, bet nu nemuļķosim sevi. Vidējam iedzīvotājam interesē garantijas viņa personīgajiem noguldījumiem. Nacionālās schēmas varbūt to nedara izcili, bet nu, nekā cita, ko likt vietā, jau mums nav. Ja mēs skatām uz iespēju panākt to, ka jūs noguldījumiem ir zināmas garantijas, nu, tas varētu risināt jautājumu. Vairāk kolēģi uzdeva jautājumu par to, kāda veida instrumenti mums ir nepieciešami, lai risinātu šo te jautājumu par to, lai nodrošinātu vēl labākas garantijas iedzīvotājiem. Nu, tas ir neatbildēts jautājums, un uh, ēdis ir vērtīgs uh, priekšlikums šajā ziņā. Manuprāt, ļoti būtisks ir vairāk kolēģu izteiktais komentārs, proti ir jānodrošina tas, ka katra nacionālā schēma tiek stiprināta procesa rezultātā. Uh, Es gribētu šeit uh, aicināt uz piesardzību. Daudzi viņu salīdzina ar ASV, bet ASV nav Eiropas Savienība. Mēs esam uh, nacionālas valstis, kas sadarbojas Eiropas līmenī. Mēs neesam salīdzināmi ar kādu citu. Un ja ēdis tiek uzskatīts par instrumentu, kā pārnest atbildību tīri uz Eiropas līmenī, nevis nacionālo, nu tā tas nedarbosies. Mūsu uzdevums ir nodrošināt to, ka nacionālā līmenī tiek nodrošināts garantijas un arī Eiropas līmenī. Te nav jāizvēlās starp vienu no līmeņiem, jo nu, tas kurš vienkārši nedarbosies. Paskaidrošu savus komentārus par visu jaukšanu kopā. Vairākas grupas pie tā atgriezās, un man bija tiešām prieks dzirdēt, ka tiek piesaukts, piemēram, maksātspējas likums. Tas parādās arī komisijas komunikācijā. Uh, Mm, ir skaidrs, ka mums ir jārisina šī nesakritība starp tiesību akta priekšlikumu un tīri komunikāciju, komisijas paziņojumu. Vairākas puses minēja arī suverēnā riska jautājumu, kas nav minēts komisijas paziņojumā un kas būtu jārisina. Tā kā, nu, tie ir tādi, ko visi izliekas neredzam. Nu, Danut, man prieks dzirdēt, ka mums līdzīga pieredze. Uh, Jūs, tā teikt, kā sacījāt, pati sevi pārsteidzāt par to, ka varējāt pie, piekrist Filipam Lambertam. Varbūt viņš ir eh, vecāks un gudrāks tagad, kad kļūst par vectētiņu, bet jāsaka, ka es arī varēju piekrist vairākiem elementiem viņa izteikumos. Viens no tiem, kā mēs varam eh, juridiski sasaistīt eh, risku samazinājumu ar Edis, Es domāju, tas ir ļoti būtiski mūsu darbam. Un arī viņa teiktais par uh, riska izsvēršanu, ja runājam par uh, ieguldījumiem fondā. Es domāju, ka tas ir vēl sīkāk jāpārdomā. Un tāpat Markus Febera teiktais par uh, to, kas mums ir un kādas ir varbūtības. Jautājumi, kas ir Eiropas pārziņā, pretstatā tiem, kas ir nacionālā pārziņā. Uh, nu, arī tur mums būtu visa labāk jāsaprot. Un Pīters Simon jāsaka, es tiešām atzinīgi vērtēju jūsu pieredzi ar šo dosjē un jūsu piezīmes par deleģētiem un īstenošanas aktiem un pamatelementu noteikšanu tiesību aktos. Es jāsaprotu jūsu brīdinājumu par to, ka nevajadzētu atkārtot kļūdas, no nu, kā mēs varētu izvairīties. Uh, Nu, un es, protams, ar nepacietību gaidu iespēju ar jums visiem sadarboties arī turpmāk. Paldies! Thank you! Paldies! Domāju, ka ļoti interesants diskusijas mums izvērsās. Esam arī laicīgi visu izdarījuši. Ir skaidrs, ka temats ir pelnījis savu uzmanību ļoti daudz jautājumu, kas izskanēja diskusijā, manuprāt, ir ārkārtīgi interesanti. Iespējams, ka par sīkāk par tiem varēsim diskutēt vēlāk. Man gan ir mazliet grūti saprast to, kā varētu risināt riska mazināšanu, palielinot banku kapitālu un nevis uh, samazinot uh, suverēna bankrota iespējamību. Nu, man liekas, uh, ka bankas cieši neatkarīgi no tā, vai eh, tām ir 25 vai 30 procenti. Nu, lūk, tā kā ar valsts obligācijām nevar šo situāciju atrisināt. Nu, ir skaidrs, ka par to būs nepieciešams plašas diskusijas. Priešlikuma gan mums vēl galdā nav. Es domāju, ka ir skaidrs, ka nepieciešams līdzsvarots teksts Banku Savienības ziņojumā, tāds jau parādās, tas ir būtisks solis. Un ir svarīgi, ka mēs to visu pārunājam šajā te pirmajā viedokļa apmaiņā. Nākamreiz par šiem jautājumiem runāsim 7. aprīlī. Mums ir arī laika grafiks ar publisko uzklausīšanu, kaut kad maijā, 20. datumos. 26. septembrī izskatīsim teksta projektu, tad būs iespēja arī iesniegt grozījumus. Man jāsaka, ka 26. septembris un 6. oktobris Tad, lai iesniegtu grozījumus, nu, tas ir pavisam īsts laika posms, ņemot vērā to, cik svarīgs jautājums ir. Es nezinu, negribu šobrīd ķerties pie diskusijām par to, vai dzēsams vajadzētu pārcelt uz vēlāku laiku, bet, nu, ir skaidrs, ja vairākus mēnešus strādājam pie ziņojuma un tad tikai pāris dienas atvēlam grozījumu iesniegšanai, nu, tas nešķiet īpaši līdzsvaroti. Es domāju, ka deputātiem būs nepieciešams vairāk laika, lai sagatavotu grozījumus, bet, nu, šodien vēl jums par to vēl nav jāizlemj. Ja. Tā kā šo viedokļu apmaiņu varam šodienai noslēgt. Paldies referentēju un ēnu referentiem un varam pārēt pie nākamā punkta. Vēl viens ziņojums. Labi ziņojumi faktiski, ne tikai viens. Jā. You know, have... Kā jūs zināt? mums ir jāpārunā divi ziņojumi. Regulas grozīšana, MIFID un MIFIR regulu grozīšana. Un domāju, man jums uh, nav jāskaidro, kāpēc par šiem jautājumiem runājam, kas ir uz spēles. Es uh, esmu pārliecināts, ka referents to izdarīs. Kā jūs zināt, mēs esam izlēmuši neiztenot vienkāršoto procedūru Un mums ir arī grozījumi no referenta. Lūdzu, Markus, pastāsti mums, kas tev padomā. Jā, paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Nu, patiesībā es gribēju atbrīvoties no šīs te temata MIFID un uh, bija noteikts, uh, noteikts grafiks, bet komisija nav sagatavojusi vēl visus deleģētos aktus un arī uh, šie regulatorie un īstenošanas tehniskie standarti vēl nav apstiprināti un mums ar tiem arī jānodarbojas īstenojot uh, kontroli. Un oktobrī mēs saņemam informāciju par to, ka MIFID un MIFIR uh, ieviešanā sagaidāma eh, kavēšanās, bet dīvaini, ka ir pagājuši tagad četri mēneši eh, pirms komisija, nu tad šo nesalīdzināmo likumdošanas priekšlikumu mums beidzot ir iesniegusi. Un, nu, es cent, gribētu censties, lai ātrāk eh, kaut ko darītu, bet, nu, nevaram neko uh, darīt pirms oficiāli nesam neko saņēmuši, un nu saņēmām šo nedēļu šo priekšlikumu. Un uh, attiecībā uz šo grafiku par MIFID, MIFIR ieviešanu šeit, nu, parlaments nekādu nav vainojams, to ir, par to ir atbildīgs citas institūcijas. Nu, par lietas būtību tagad. Uh, sarunu vešanas komandā mēs ar visām grupām uh, šo uh, jautājumu nodarbosimies, mēs reaģēsim un ar grūtu sirdī mēs atzīstam, ka mēs varam piešķirt viena gada pagarinājumu, bet, nu, pārsteidz tas, ka esma jau tagad norāda, ka ar gadu nepietiks. Nu, es eh, komisāri, komisāram arī skaidri pateicu, nu, ka tas ir tāds uh, tikai viens eh, šāviens, ja varētu tā teikt, un attiecībā uz esmā varbūt, ka mēs varētu arī uh, vairāk informācijas sniegt un ka viņu uzdevums nav noteikt termiņus, bet gan īstenot pieņemto likumdošanu. Uh, tātad uh, komisijas priekšlikums ir tas, ko mēs arī iepriekšējā sarunās esam apsprieduši. Un tā tad ir konstatēts, ka vēl ir šis ieviešanas datums. Nu, varbūt tas ir tā arī tādēļ, ka pietrūkst otrā līmeņa pasākumu, tādēļ šis da datums nav ievērots. Es ierosinu arī šo uh, Uh, termiņu pagarināt, jo dalība valstis noteiktajā termiņā, pašreiz noteiktajā termiņā nevar īstenot šos pasākumus, jo ne visi tiesību akti vēl ir pieņemti. Un uh, ja īstenošanas procesā izrādīsies, ka ne viss vēl ir uh, izdarīts, un tā tad vajadzētu atkal pārskatīšanas procesu uzsākt, nu, man jāsaka, man jā eh, distancējas no šādas priekšlikuma. Un mans priekšlikums eh, tādēļ ir eh, vienkārši koncentrēties uz lietas būtību, uz datumu. Man vēl nav bijis tā iespēja apspriesties ar Nīderlandes prezidentūru, tas notiks šīs konsultācijas rīt. Es gribēju zināt arī, kāds ir viņu grafiks, bet, nu, es priecātos, ja arī eh, padomi tikpat operatīvi rīkotos, un tad mēs varētu, cerams, drīz vien panākt vienošanu ar padomi un padomi un es kā referents negribētu nekādā ziņā šo procesu aizkavēt. Un es kā eh, referents eh, gribu teikt, ka mēs jau varam atzīmēt eh, komisijas priekšlikuma piecu gadu jubilē, jo tas tika iesniegts 2. septembrī 2011. gadā. Paldies! Anolis Dots vārtā, kas um, nesen ir kļuvis par māti, ja nekļūtos um, burvīgai meitiņai. Um, jā, viņa nosūtīs bildes, tā kā varu par to spriest. Jā, priekšsēdētāji, mūsu kolēģi Analīse ir strādājusi pie šī dosie, un viņa ir kļūst par māti Izabelē šī mēneša sākumā. Abām iet ļoti labi, Markus. Nu, pamats satraukumam. Tātad, um, Mifid un Mifir ir uh, divi ļoti apjomīgi uh, visaptveroši tiesību akti, kas pieņemti pēc krīzes, un ir svarīgi, lai uh, mēs tik tiešām visu pareizi izdarām. Un tad pašā laikā ir svarīgi, lai viss stātos spēkā iespējami ātrāk. Šajā pašā komitejā tikai pirms sešiem mēnešiem mēs pirmoreiz uzklausījām ESMA un arī komisiju, kas norādīja, ka diez vai spēs īstenot iecerēto sākotnējo termiņu 7. gada 30. jūniju. Un deputāti ir tikušies ar ESMA un komisijas pārstāvjiem un strādājuši pie šī dosie nepārtraukti. Gan viņš katru mēnesi. Esam uh, skatījušies, uh, par ko liecina fakti, kas būtu labākais risinājums, lai nodrošinātu finansiālo stabilitāti, aizsargātu investorus, nodrošinātu gludu tirgus darbību un arī nodrošinātu nozarei tiesisko paļāvību. Ņemot to visu vērā, Eiropas parlaments ļoti skaidri savā vēstulē 27. novembrī pagājušajā gadā, ko parakstīja referents un uh, priekšsēdētājs, vēstuli tika nosūtīta visas sarunošanas komandas vārdā. Nu, tur mēs norādījām to, ka esam vīlušies attiecībā uz to, ka nepieciešams pagarināt termiņu un ka esam tik novēloti par to informēti. Uh, mēs gan varētu atbalstīt šādu te termiņu atlikšanu ar diviem nosacījumiem. Proti, ja komisija regulāri ziņot parlamentam par īstenošanas procesu, tā skaita arī tāds kopējais darba plāns. Nu, ja ir nepieciešams vēl viens gads, tad mēs gribam zināt, kā tieši šis gads tiks pavadīts. Mēs gribam garantīs, ka komisija, tāpat kā arī nozare, būs gatava jaunajam īstenošanas datumam 28. gada janvārī. Un ir svarīgi, lai nebūtu nekādas papildu kavēšanās. Komisija ir nākus klajā ar papildu dokumentu, kurā viss ir skaidrots. Par to tiešām liels paldies, bet mums ir nepieciešams plašākas detaļas lietām virzoties uz priekšu, lai saprastu, ka termiņi tik tiešām tiks ievēroti. Otrakārt, mēs skaidri norādījām, ka parlaments domātu par iespējamo pagarinājumu MIFID 2 un MIFID, ja komisija pieņemtu attiecīgos otrā līmeņa tiesību aktus pēc iespējas ātrāk un, ja tiktu ņemts vērā parlamenta bāžas, kas ir izklāstītas uh, virknē vēstuļu, kas adresētas gan ESMA, gan arī komisijai. Šobrīd uh, otrā līmeņa tiesību akti vēl arvien nav tikuši pieņemti komisijā, un mums nav bijis nekāda apliecinājuma, ka parlamenta paustās bāžas ir tikušas ņemts vērā. Mēs visi gribam virzīties uz priekšu iespējami raitāk un nodrošināt tiesisko paļāvību nozarei kad tā ķeras pie šīs te plašās reformas īstenošanas uh, Eiropas uh, finanšu tirgu darbībā. Ir ļoti svarīgi šajā kontekstā, lai parlamentā bija nosacījumi tiktu apmierināti. Nu, tā kā, jāsaka, mēs atzinīgi vērtējam uh, Febra kungs ziņojumus un uh, arī to, kā viņš darbojas kā referents šajos te dosijē. Uh, Mums, prāt, ir svarīgi mainīt pirmā līmeņa tekstu MIFIR, lai risinātu kompleksot darījumu jautājumu un nodrošinātu pilnīgu režīmu caurskatāmību. Esam par to runājuši jau iepriekš, un šajā ziņā uzskatām, ka šeit pastāv atbalsts arī no citām politiskajām grupām. Mēs nāksim klājā arī ar grozījumu priekšlikumiem, kas cerams gūs atbalstu. Uh, Uh, turklāt uh, būtiskas uh, SND bažas ir saistītas ar preču atvasinājumiem un jaunajiem ierobežojumiem. Mēs esam pauduši savas bāžas jau vairāk kārt un esam to izklāstījuši arī vēstulē, kas sarunvedēju komandas vārdā ir nosūtīta komisijai un uh, ir uz vērtspapīra iestādēm. Mēs gribētu uzzināt no komisijas, kā tiek ņemtas vērā mūsu paustās bažas strādājot pie otrā līmeņa tiesību aktiem. Paldies, un es Analisai un Izabelai nodošu jūsu sveicienus. Paldies! Paldies, lieliski! Keis Rīmer! Paldies priekšādātājiem! Pilnībā piekrītu referentam un arī analīzes komentāriem. Mums ir jāņem vērā, cik es saprotu, 18 dalībvalstu lūgums pacelt uz vēlāku laiku transponēšanu MIFIR. Nu, un, ja runājam par uh, otrā līmeņa noteikumiem, kas uh, komisijā vēl nav pieņemti, nu, diez vai dalībvalsts varēs transponēt tiesību aktus bez šiem otrā līmeņa noteikumiem. Es nedomāju, ka tas var kalpot kā attaisnojums lai tagad vēlreiz runātu par jau pieņemtu tekstu. Mēs eh, stundām ilgi kā, kālāmies trialogos par smakākajām detaļām MIFI 2, un es nedomāju, ka kāds eh, iesaistītais gribētu un vēlreiz pie tā visi ķerties. Eh, referents arī šķiet neizskatās, ka šādu domu atbalsta. Bet nu, es domāju, ka ir pavisam neliels skaits īpašu gadījumu, kur teksta juridiskā interpretācija nesakrīt ar to, ko bijām iecerējuši. Uh, Uh, uz to mums ir norādījuši Nacionālās uzraudzības iestādes un arī Eiropas vēstpapīru iestādi. Nu, un uh, izmaiņas pirmajā līmenī attiecībā uz uh, package trace šobrīd ir iespēja izmantot uh, labums, kas ir no, jau pēc darījuma noslēgšanas fakta, bet ne pirms tam. Nu, un es domāju, ka kāds šeit varētu apstrīdēt to, ka situācija ir jāsakārto, ja runa ir par eh, tiesību aktu interpretāciju. Tomēr ir vēl kāda lieta, kas jārisina. Un tā ir vērsta uz uh, tiem uzņēmumiem, kuru tirsniecības darījumiem ir eh, pārmērīgs biežums. Uh, ah, neredzu tie ir mēģinājumi ierobežot risku. Uh, Nu, un izmaiņām būtu jābūt tādām, ka uzņēmumi, kas šobrīd saskatāmās platformās iegādājas ārvalstu produktus, nu, viņiem būtu jāvēršas atpakaļ pie brokeriem un OTC tirgos, lai, netik, lai viņi netiktu klasificēti kā MIFID uzņēmumi. Nu, ja viņi ir MIFID uzņēmumi, tad viņiem attiec attiecīgās normas un, un neatiec arī emīru izņēmumi, ko parlaments ir ļoti rūpīgi censies garantēt. Tā kā es domāju, ka. Uh, ja mēs varētu rast risinājumu šīm te juridiskās interpretācijas problēmām, es tiešām būtu ļoti priecīga. Šie ir divi unikāli gadījumi. Es eh, neaicinu atkal atsākt sarunas par MIFID, tomēr šīs ir problēmas, kas ir saistītas ar juridisko interpretāciju. Nu, mūsu atbildība kā līdzlikumdevējam ir izrādīt gan pietiekam politisko gribu, lai labotu situāciju. Paldies! Paldies! Oh, Peter, yes, Peter, Peter yes, yes. Pīters. Jā, atkal atskanēs koris balss. Viņi gribētu pateikties referentam par uh, tik ātru ziņojumu izstrādi pēc komisijas priekšlikuma. Viņi uzskata, ka ir nepieciešama skaidrība nacionālajiem uzraugiem, regulātoriem un arī tirgus dalībniekiem. Vispējām ātrāk ir nepieciešama skaidrība par uh, MIFID piemērošanas datumu. Mm, bet jāsaka, ka Korvela vien ir nobežījusies par uh, uh, komplekso darījumu situāciju un turpina atbalstīt pirmā līmeņa izmaiņas, kas ieviestu pirms darījuma noslēgšanas caurskatāmības noteikumus. Nu, viņi ir gatavi turpināt strādāt ar referentu un ar pārējiem komandas dalībniekiem turpmākajā laikā strādāt pie šī dosieja. Paldies, Fabio Demāzī. Well, even from my side, uh, congratulations. Es pats no uh, savas puses arī gribētu sveikt analīzu uh, arī par uh, ar meitiņas piedzimšanu uh, un uh, referents visu ļoti labi ir uh, apkopojis un mēs arī ceram, ka viss tiks pilnībā īstenot saskaņā ar pirmā līmeņa vienošanos. Tas arī viss. Paldies! Varam īsumā dot vārdu Tilam un Lairam no komisijas. Jā, pavisam tikai daži akcenti. Jūs norādījāt uz mūsu darba grafiku un uh, to darba tempu, ja jūs zinātu, kam visam jāiet cauri, lai sagatavot likumdošanas priekšlikumu, varbūt jūs vairāk justu mums līdz. Dažkārt, jā, šis process ir garš, citreiz ir īsāks. Mēs atturamies no būtisks būtiskām pārmaiņām šajā priekšlikuma būtībā. Šeit varētu būt piecas dažādas definīcijas par šo kopumu un uh, ir grūts uzdevums uh, definēt, kas ir pakotnes darījums, neatverot uh, Pandoras lādi, un mēs to Tādēļ arī šis uzdevums ir grūts. Tālāk šie trīs deleģēti akti praktiski ir pabeigti. Mēs izskatām pēdējās tie juridiskās detaļas, bet būs vēl jāparedz laiks tulkojumam. Deleģēti akti jāiztulko 28 valodās un tur vēl būs vai, nepieciešami vairāk mēneši RTS Mēs esam uzklausījuši jūsu bāžas, esam konsultējušies ar ESMA, ar uh, neaktīvu caurskatāmību un uh, ierobežojumiem, un šeit ir ļoti saspringts darba grafiks, visas šīs grozījums izdarīt, neaizkavējot citu tiesību aktu stāšanos spēkā šā gada vasarā un es aicinātu ne eh, īstenot nori, noraidojumu procedūru, bet darīt visu, lai varētu šos dokumentus pieņemt šā gada jūnijā, jūlijā. Mums ir jāpanāk vienošanās ar ESMA, bet ja tiks uzsākta oficiāla noraidījuma procedūra, tad grafiku mēs neievērosim un mēs uzklausām bāžas, bet īsā laika posmā ir grūti uz tām reaģēt vienmēr. Referents, jā, es saprotu, ka daudz ir grūti panākt kaut kā pieņemšanu komisijā, dabūt cauri komisijai, es varu tikai paust savu līdzjūtību, nu, vēlēties, lai viss notiktu ātrāk. Bet par Eh, to šodien nav runa. Tā tad es pieņēmu zināšanai, ka kolēģi vēlas pievērsties arī citām tēmām, citiem tematiem. Um, to es paturēšu prātā tiekoties ar Nīderlandes prezidentūru. Mums eh, ir jācenšas viss atrisināt ātri, nav jēgas atkal stu, eh, mēnešiem vest sarunas. Un nu, principā par šiem pakotņu darījumiem atkal ir kļūst aktuāli, jo šeit nav dota tāda skaitra atbilde un ir tāds nosaukums un šis, šīs interpretācijas ir atšķirīgas, katrs to saprot citādāk un Es gribu teikt, ka mēs šo uh, grafiku esam paredzējuši ievērot un uh, arī prieks par to, ka komisija vismaz no nu, daļēji var ievērot noteiktu grafiku. Un attiecībā uz īstenošanas un regulatīviem standārtiem, ka tos mēs arī saņēmsim tiksim un uh, varēsim apspriest, lai dotu savu ieguldījumu, bet, nu, tas ir uh, atkal atšķirīgs temats, kas nav saistīts ar šīs dienas jautājumu. Es pateicos uh, kolēģiem par mūsu sadarbību, mēs stundām, dienām esam sadarbojušies, esam saliedējušies un pateicos jums par to. Thank you. Uh... Paldies. Un līdz ar to tad mēs būsim pabeiguši skatīt šo ziņojumu, norādu, ka e, grozījumi būs jāiesniedz manuāli, sekretariāts ziņos deputātiem e, attiecīgi grozījumi 29. februāris pulksten piecos. Grozījuma skatīšana 16. un 17. marts, balsojums pēc tam. Un ar to mēs esam šodienas sēdi beiguši. Nākošā sanāksme 15. un 16. marts.